Bene. Varbūt mēs varētu sākt eh, šīs pēcpusdienas sanāksmi. Šodien mums ir eh, liels gods sveikt mūsu vidū divus ministrus no Lietuvas. Vēlāk mēs spriedīsim par kopsanāksmi un tiksimies arī ar komisāri Krūsu, tā kā es domāju, ka mums vajadzētu sākt darbu. Uh, Pirmām kārtām es vēlētos sveikt eh, Rūpniecības komitejā ministru Gustas. Viņš ir Lietuvas ekonomikas ministrs. Pārstāv uh, eh, pašlaik uh, Lietuvas prezidentūra Eiropas Savienībā. Domāju, ka mums būs ļoti daudz iespēju tikties tuvāko mēnešu laikā, kā jūs zinat, mūsu komiteja nākamnedēļ uz Viļņu sūta savu delegāciju. Domāju, ka tā būs vēl viena iespēja mums tikties un apspriesties. Ministra kungs došu jums tagad vārdu, un vēlāk mūsu deputāti jums uzdos jautājumus. Lūdzu, ministra kungs. Paldies, priekšsēdētāji, par jūsu sirsnīgajiem apsveikuma vārdiem. Tagad runāšu lietuviešu valodā. Taigi, gerbiami komiteto nariai, ponios ir. Godājumie komitejas deputāti, dāmas un kungi. Pirmkārt, es vēlētos jums pateikties par to, ka devāt šo iespēju iepazīstināt jūsu komiteju ar um, Lietuvas prezidentūras prioritātēm un programmu rūpniecības novatoriskuma mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī kosmosa politikas eh, jomā. Eiropas parlaments pārstāv Eiropas Savienības 500 eh, miljonu pilsoņu intereses. Lietuvas prezidentūra pilnībā saprot un respektē centrālo lomu, ko jūs spēlējat Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā. Tāpēc mēs labprāt veidosim konstruktīvu, produktīvu un savstarpēji iedarbīgu sadarbību ar jums mūsu prezidentūras laikā. Prezidentūras laikā mēs koncentrēsimies uz ticamas, augošas un atvērtas Eiropas tematiem. Nākamo sešu mēnešu laikā mēs galvenokārt pievērsīsim uzmanību konstruktīvām sarunām ar citām institūcijām, lai sasniegtu labākos iespējamos rezultātus Eiropas pilsoņiem. Kā godīgs un neatkarīgs partneris Lietuva centīsies nodrošināt gludu un efektīvu likumdošanas procesu, iesaistot visas puses. Es vēlētos izmantot šo izdevību, lai apsveiktu īrijas prezidentūru par ļoti labajiem rezultātiem, par izcilo darbu, sastrādājoties ar Eiropas parlamentu pie jautājumiem, ko mēs šodien apspriežam. Šīs dienas sanāksme ir ļoti laba izdevība man dzirdēt jūsu viedokļus. Mūsu sadarbība man ir ļoti svarīga, un es vēlos no tās gūt labumu. Sākšu ar rūpniecību, novatoriskumu un mazo un vidējo uzņēmumu politiku. Ekonomiskās krīzes laikā Eiropas rūpniecības nozīme un tās loma ekonomiskās atveseļošanas nodrošināšanā, izaugsmes un darbu radīšanā e, kļuva ļoti labi redzama. Ta, taču, lai uzņēmumi varētu izdzīvot, lai tie varētu nodrošināt izaugsmu un darba vietas, mums vajadzētu veidot viedu rūpniecības politiku Eiropas Savienībā. Uh, Šī iemesla dēļ spēcīga un cieša sadarbība starp Eiropas institūcijām un dalībvalstīm ir ļoti būtiska. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai mūsu prezidentūra liktu uzsvaru uz konkurētspējīgas, integrētas un novatoriskas Eiropas Savienības rūpniecības politikas īstenošanu. Lai to panāktu, mums ir jāizvērtē līdz šim sasniegtais progress un jānosaka, kādi uzlabojumi ir jāveic, lai stiprinātu Eiropas Savienības rūpniecības konkurētspēju. Tāpat arī ir jānodrošina plašas sarunas un jāpanāk vienošanās par īstermiņa un vidējā termiņa prioritātēm, kas ļautu atbalstīt Eiropas konkurētspēju. Šajā sakarībā būs eh, svarīgi veicināt pieprasījumu pēc novatoriskām precēm un ražojumiem un nodrošināt arī ilgstošu piekļuvi izējumateriāliem un energoavotiem par konkurētspējīgām cenām. Uzlabot piekļuvi finansēm un prasmēm, kā arī likt lielāku uzsvaru uz politikām, kas nodrošina un veicina klasteru un tīklu veidošanu. Šādā veidā mēs izveidosim vidi, kur Eiropas uzņēmumi varēs plaukt un nodrošināt izaugsmu un darba vietas. Pirmais solis ir diskusijas par novatoriskuma veicināšanu valsts iepirkumā. Šīs diskusijas notiks šī gada 23. jūlijā neformālā konkurences padomes sanāksmē Viļņā. Tāpat arī ir paredzēta viedokļa apmaiņa par rūpniecības politiku konkurences padomēs septembrī. Mēs turpināsim runāt par šo tēmatu konkurences padomē arī decembrī un sasaistīsim novatoriskumu ar rūpniecības politiku. Tāpat arī mēs mēģināsim būt proaktīvāki, veicinot jaunu novatorisku uh, uzņēmumu attīstību un nodrošinot aktīvu izaugsmi, kas ir balstīta uz novatoriskumu. Tā visa iznākumā mēs vēlēsimies sagatavot konkurences padomas secinājumus par tādu Eiropas Savienības rūpniecības politiku, kas veicina izaugsmi. Šie secinājumi tiks balstīti uz Eiropas konkurences 2013. gada ziņojumu un tas būs mūsu ieguldījums Eiropadomes sarunām, kas notiks 2014. gada februārī. Mēs gatavosim arī attiecīgus padomes secinājumus. Tāpat vēlētos pieminēt kādu citu svarīgu Eiropas Savienības padomi. Tā arī sināsies šī gada oktobrī, un es vēlētos teikt, ka konkurētspējas padomes ieguldījums būs ļoti nozīmīgs. Tas balstīsies uz komisijas paziņojumu par uh, novatoriskuma savienības situāciju, kas tika gatavots 2012. gadā, kā arī uz Eiropas pētniecības telpas ziņojumu un paziņojumu par uh, inovāciju līmeni. Mazie un vidēji uzņēmumi ir uh, galvenais mūsu ekonomikas stimuls, un tie ietekmē ekonomisku attīstību Eiropā, kā arī nodrošina jaunu darbu vietu radīšanu. Mūsu prezidentūrā mēs svinēsim piekto gada dienu mazo uzņēmumu aktam sāksim diskutēt par eh, principu, ka vispirms ir jādomā par mazākām lietām, un eh, par to mēs sāksim runāt neformālajā konkurences padomē Viļņā. Nākamajā septembra konkurences padomē Briselē mēs eh, publiskosim neformālās padomas rezultātus un prezentēsim un turpināsim politikas debates par uh, mazo uzņēmu akta īstenošanu. Uh, Politikas debatas iznākumi ļaus mums veidot oktobra Eiropadomas secinājumus. Mēs vēlamies runāt par mazo uzņēmu akta īstenošanu un nodrošināt, lai šīs sarunas notiktu augstākajā politiskajā līmenī, lai mēs varētu pārvarēt šķēršļus, šī akta īstenošanā. Mēs ļoti augstu vērtējam Eiropas parlamenta pievērsto uzmanību mazo un vidējo uzņēmumu sektoram, kā arī uzņēmējdarbības politikai, un mēs vēlētos uzteikt Rūbīga kungu par viņa paveikto šajā jomā. Mazu un vidēju uzņēmumu asamblēja notiks viņā novembrī. Un e, šajā asamblējā biznesa organizācija pārstāvja Eiropas Nacionālo valdību un akadēmiķu pārstāvji runās par MVU nozīmi ekonomikā un par Eiropas atgūšanos pēc krīzes. Mēs ceram, ka dalībnieki šajā konferencē e, gūs Lietuvā jaunas idejas, jaunas kontaktus un e, arī jaunas izredzes uzņēmējdarbībai. Mūsu prezidentūras laikā mēs centīsimies nodrošināt, lai labākas regulācijas iniciatīvas veicinātu uzņēmējdarbībai pozitīvu vidi, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem uh, pozitīvu vidi. Tāpat arī mēs ceram, ka tas veicinās uh, konkurencei rūpniecībā un samazinās uh, darba izmaksas. Mēs vēlētos arī likt uzsvaru uz efektīvāku esošo rīku izmantošanu, proti MVU testi, konkurences pārbaudes un citi pasākumi. Tāpat arī mēs veicināsim paraugu prakses izmantošanu dalībvalstīs. Mūsu plānos ir arī izvērtēt, kā padome praksē piemēro komisijas ietekmes izvērtējumu. Attiecībā uz finanšu nosacījumiem, kas ir ļoti būtiski uzņēmumu konkurētspējai, jo īpaši, ja ir runa par MVU, jo tie pārstāv 98% no Eiropas Savienības uzņēmējdarbības, mēs darīsim visu iespējamo, lai Eiropa eh, pieņemtu visus vajadzīgos pasākumus, lai laicīgi varētu pārveidot eh, konkurences un uzņēmumu programmu, sākot jau no 2014. gada sākuma, un lai tiktu īstenotas visas Eiropas Savienības iniciatīvas, kas ir saistītas ar šo programmu. Tagad turpināšu runāt par kosme programmu. Šeit vēlētos pateikties Kreutzmana kungām par to, ka viņš veiksmīgi pabeidza sarunas par šo programmu. Mēģināšu nodrošināt, lai likumdošanas procedūras tiktu ātri un vienkārši pabeigtas. Tagad kosmosa politika. Mēs eh, ļoti augstu vērtējam eh, šīs politikas ietekmi uz Eiropas Savienības konkurētspēju un izaugsmi. Mēs koncentrēsimies uz komisijas iesniegtajiem priekšlikumiem attiecībā uz eh, šajā jomā svarīgākajiem juridiskajiem aktiem. Pirmām kārtām mēs mēģināsim panākt progresu attiecībā uz komisijas priekšlikumu par Kopernīka programmu. Mēs saprotam, ka šī programma ir ļoti nozīmīga un būtiska. Mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka tiesiskais pamats eh, šīs programmas īstenošanai tiktu noteikts pēc iespējas ātrāk. Šajā sakarībā mēs eh, labprāt sadarbosimies ar Eiropas parlamentu. Tāpat arī mēs mēģināsim panākt progresu attiecībā uz lēmumu, ar kuru tiek izveidota uh, kosmosa izsekošanas un izsekošanas atbalsta programma. Mēs uh, mēģināsim panākt, lai vispārējā pieeja padomē attiecībā uz galvenajiem jautājumiem, ko pieminēja dalība valstis, tiktu izveidota. Tātad šeit ir runa par datu politiku pārvaldību un finansēšanas mehānismu. Uh, Mēs esam ļoti mm, pateicīgi referentei Anders Doteres kundzei par sākotnējo viedokļu apmaiņu par šo dosie, un mēs labprāt sadarbosimies arī tuvākajā laikā. Lietuvas prezidentūras laikā mēs vēlētos mm, priekšēdētājs kundze jūs uzaicināt uz mm, starptautisku konferenci kosmosa ekonomija multipolārā pasaulē. Tā notiks Viņā no 18. līdz 20. septembrim. Šī būs ceturtā ikgadējā konference un viens no lielākajiem šāda veida pasākumiem Baltijas valstīs. Mēs tur runāsim par ekonomiku, zinātni un tehnoloģijām. Piedalīsies speciālisti no valstīm ar ļoti lielām kosmos programmām un eh, arī tādas valstis, kas ir tikai iesācējušajā jomā. Uh, Šī gada konference tiks organizēta Viļņā, vienlaicīgi ar Eiropas komisijas rīkotos mm, kosmosa um, izstādi Viļņā. Godām Eiropas parlamenta deputāti. Es ceru, ka mūsu tuvākā sadarbība būs veiksmīga un dos labus rezultātus. Es vēlētos pateikties jums par uzmanību, un tagad priekšēdētājs kundzi es labprāt atbildēšu uz jautājumiem, kas eh, varētu rasties komitejas deputātiem. Uzklausīšu arī jūsu komentārus. Paldies! Grazie, ministro, par la sua introduciju. Paldies ministri kungam par šo ļoti visaptverošo izklāstu par tematiem, kas mums būs būtiski tuvāko četru mēnešu laikā. Tagad labprāt došu vārdu kolēģiem. Vispirms Hībeneris kundze. Paldies, um, priekšādātāji. Paldies arī ministram. Uzskatu, ka ir vairāki temati, kas ir ļoti nozīmīgi un kurus vajadzētu apspriest arī padomē. Pagājuši nedēļ Mēs runājām par e, oglekļā izmešu izsolēm. Te ir runa par 900 miljoniem eiro. Vai jūs uzskatāt, ka e, tas ir labs solis e, rūpniecībai? Vai jūs vadīsiet sanāksmes par šo tematu? Un kāda būs jūsu reakcija pēc apspriešanās ar Eiropas parlamenta deputātiem. Mans otrs jautājums attiecas uz enerģijas salām. Zinu, ka enerģija, ka Lietuva ir tāds reģions, kurā ir trūkst enerģijas resursu. Es saprotu, ka ir arī citi um, līdzīgi piemēri šādām enerģijas salām Eiropā. Uh, Vai jūs varētu runāt par kādiem risinājumiem, kas ļautu mums izvairīties no šīs problēmas? Paldies Hibners kundzei. Balčitis kungam vārds. Paldies priekšēdētāji. Ministra kungs. Es vēlētos uh, jūs uh, sveikt pat eh, uzņemoties šo lielo izaicinājumu, jūs eh, tik tikko sākāt eh, darboties ministra amatā un jums ir tagad jāpārstāv arī prezidentūra. Jūs runājat par rūpniecību, kosmosu, tehnoloģijām, mm, jūs būsiet atbildīgi arī par citām jomām, kas ir būtiskas mūsu pilsoņu dzīvē. Jūs pieminējāt valsts iepirkumu. Kā jau jūs zināt, Eiropas parlaments ir spriedis par šo jautājumu jau vairākus gadus. Esam um, pieņēmuši vairākus lēmumus, mums ir arī dažādi nosacījumi rezolūcijās, kas paredz, ka valsts iepirkuma joma ir uh, jāvalsta uz uh, tādiem pašiem nosacījumiem. Uh, Eiropas Savienībā un Lietuva šajā jomā ir panākusi diezgan daudz. Esam apkopojuši um, pieredzi šajā jomā. Uh, Mans jautājums būtu šāds. Kā jūsuprāt varētu uzlabot valsts iepirkuma jomu Eiropas Savienībā? Būtu noteikti jā, jāņem vērā Lietuvas un arī citu valstu sasniegumi. Paldies! Prodīkungam vārds. Ministru par šo prezenci. Paldies ministra kungs, ka varējāt ierasties eh, pie mums šajā pēcpusdienā. Jo īpaši es vēlētos atsaukties uz eh, to, ko jūs minējāt par Kopērnīgā programmu. Šī programma ir ļoti nozīmīga. Tā ir eh, tehnoloģijas avangardā Tā mums ļauj ļoti precīzi un uzticami Eiropā izmantot eh, dažādus parametrus attiecībā uz globālo sasilšanu, klimata pārmaiņām un arī ļauj mums pielāgot lauksaimniecības praksi. Tā visa rezultātā ir pieņemt pieņemtas vairākas rezolūcijas. Protams, mēs noteikti varam šeit vairot arī saikni ar Galileo projekta infrastruktūru. Tādējādi mēs ļa, varam ļoti precīzi izmantot uh, globālās pozicionēšanas sistēmas. Es vēlētos uh, nodrošināt, uh, lai finansējums, kas ir paredzēts šim projektam, tiktu patiešām sniegts. Īpaši uzmanība būtu jāpievērš naudas tērēšanas ātrumam. Nudien mēs nedrīkstam tērēt laiku. Uzskatu, ka šis instruments būs ārkārtīgi nozīmīgs, pārvaldot eh, gan eh, klimata, mm, klimata pārmaiņu programmas, gan arī uh, citas programmas attiecībā uz klimatu. Uzskatu, ka patiešām ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos ir jāpieliek lielas pūles, lai mēs varētu nodrošināt ātri īstenošanu. Uzskatu, ka šeit paveras arī ļoti labs potenciāls mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. Tie varēs gan rasties, gan arī nodrošināt sev izaugsmi, un mūsu ekonomikai tas ir ļoti svarīgi. Lielas paldies, tagad Odīkuma vārds. Paldies priekšādātāji! Es tautas partijas vārdā vēlos izteikties un sveikt jūs, ministru kungs, šeit mūsu vidū, šeit Eiropas parlamentā. Un eh, var jums apliecināt, ka esam pilnībā gatavi ar jums sastrādāties tās jomas, kuras pārvaldat jūs, Eh, nu, skar virkni dažādas jomas. Lūk, eh, šī industrializācija 20% apjomā, nu, tas ir šis vidējais mērķis, ko komisija noteikusi, 16% eh, šobrīd panākti jūsu jomās. Nu, tas, zināmā mērā, ir panākums. Kāds ir jūsu noslēpums? nu, es esmu vienā no, no, vien, no vienas no tām valstīm, kur notiek deinis, deindustrializācija, un tad nu, es gribētu vaicāt, vai Lietuvai te ir kaut kāda slepena politika, ko tā īsteno šai, šai ziņā. Un mans jautājums eh, vēl ir saistīts arī ar loko. Gribu jautāt par jūsu attiecībām ar Krieviju austrumu partneri attiecības, protams, skar ne tikai Krievi, bet vai jūs varētu, nu, pāris vārdos tomēr bilst kaut ko arī par Krieviju, jo tā, protams, ir tāds dabisks un organisks Eiropas Savienības partners. Vai jums ir arī tādas rūpniecības, rūpniecības saiknes ar šo valsti? Paldies! Liels paldies! Šķiet, ka līdz ar to Pirmais jautājuma rauns ir noslēdzies, un tagad došu vārdu ministram, lai tad nu viņš uz šiem jautājumiem varētu arī atbildēt. Un tad, ja būs vēl kādi jautājumi, tad tos uzklausīsim pēc tam. Ministra kungs, lūdzu. Visų pirma, noriu padėkoti klaususiems už klausimus. Noriu... Pirmām kārtām liels paldies, paldies visiem jautājumu uzdevējiem. Vēlos teikt paldies arī par to atbalstu, ko paudāt savos izteikumos. Mums tas pilnīgi noteikti būs vajadzīgs turpmākajos sešos mēnešos. Un ceru, ka mums izdosies sadarboties veiksmīgi, efektīvi. Un tāpēc, nu, liels paldies jau iepriekš. Par ETS jeb emisiju tirniecības schēmu un kvotām, kas piešķirtas šai saistībā. Te gribu teikt, ka reindustrializācija mūsu rūpniecības sektorā un rūpniecības sektora atzimšana, protams, ir ārkārtīgi svarīga Eiropas Savienībai. Mēs ļoti labi zinām, ka tam ir tieša saikne ar mūsu ekonomikas izaugsmi. Un tādi jautājumi, kā klimata pārmaiņu seku mazināšana, vidē draudzīga ekonomika, vidē draudzīga enerģija, savot izmantošana, tas viss ietekmē mūsu rūpniecības nozari un dara to divos dažādos veidos. Pirmām kārtām izmaksu jautājums. Izmaksas pieauga. Nenoliedzami. Bet tajā pašā laikā rūpniecības nozarei nākas pieņemt novatoriskus risinājumus. Un es domāju, ka te nepieciešams, no, nepieciešams nodrošināt zinām līdzsvaru. Es tiešām ceru, ka mums tas arī izdosies, īstenojot atbilstīgas sarunas, meklējot um, kopsaucēju tajās arī ministru padomē. Kas attiec uz enerģijas salām? uz šīm izolētajām e, valstīm. Jā, jums taisnība, Lietuva ir šāda izolēta enerģijas sala. Jums taisnība, Hibners kundze. Es pat tiešām ceru, ka varbūt enerģētikas ministrs jums šajā ziņā varēs sniegt tādu plašāku atbildi. Viņš ieradās pie jums vakar, kā saprotu. Bet es varu minēt virkni prioritātes šai kontekstā, kā piemēram to, ka vienotā enerģijas tirgus pabeigšana ir viena no tām, lai pārliecinātos, ka šis tirgus tiek pilnībā pabeigts līdz 2015. gadam, tāpat arī šie tīklu starpsavienojumu posmi tiktu izveidot attiecīgas. Uh, Um, infrastruktūras daļas, kas, protams, ir ļoti nozīmīgi, un mēs visiem šiem jautājumiem uh, prezidentūras laikā arī pievērsīsimies. Tālāk vēlos atbildēt uz jautājumu, ko uzdeva Balčītis kungs par valsts iepirkumu. Paldies, Zigmantas, par jūsu laba vēlējumiem! varu teikt, ka valsts iepirkuma jomā Lietuva tiešām ir būtiski pavirzījusies uz priekšu. Mēs centīsimies padalīties eh, mūsu pieredzē prezidentūras laikā, darīsim to jūlijas konkurences eh, par konkurences jomas ministru padomas laikā. Šī sanāksme būs neoficiāla sanāksme, bet tur stāstīsim par to, ko esam darījuši. Apmēram 80% no valsts iepirkuma Lietuvā eh, tiek veikti jau elektroniski, jau šobrīd. Tas, jādomā, ir diezgan augsts rādītājs. Turklāt gribētu uzsvērt, ka viena no prezidentūras prioritātēm turklāt ir arī nepieciešamība uh, attīstīt novatorismu valsts iepirkumu jomā, un šo jautājumu eh, detalizētāk apspriedīsim arī gaidāmajā konferencē Viļņā. Elektroniskais valsts iepirkums. Lūk, tas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi. Šī e-komercija, e-iepirkšanās 18% no Eiropas Savienības IKP ir saistīti tieši ar valsts iepirkumu kas nozīmē 420 miljārdu eiro gadā. Tā ir milzu summa. Uh, Un, lai ietaupītu, domāju, ka mums vajadzētu pāriet uz elektronisku valsts iepirkumu pēc iespējas ātrāk. Tāpēc jau šobrīd ir nepacietību gaidam komisijas priekšlikumu šai ziņā par elektroniskajiem kontiem. Un, protams, tad sekos debatas. Un cerēsim, ka mums iznās, izdosies gūt panākums jau mūsu prezidentūras laikā. No prodē klausimas dėl Kopernikus. Prodīkums. Jūs vaicājāt par Kopernika programmu. Jums taisnība. Es jau prezentācijā bildu, ka kosmosa politika būs viena no mūsu prioritātēm. Mēs pilnīgi noteikti tā pievērsīsim uzmanību un attiecīgi strādāsim arī pie tiesiskajiem aktiem. Kopernika programma zemes novērošanas kontekstā, protams, ir ļoti nozīmīga un arī saprotam, cik milzīgs potenciāls šai programmai varētu būt gan tautsemniecībai kopumai, gan jaunu darba vietu radīšanai. Jūs tāpat minējāt arī MVO, MVU attīstību. Jā, tas ir pilnīgi pašsaprotam, un gribu teikt, ka Lietuva pilnīgi noteikti darīs visu, kas iespējams, lai pārliecinātos, ka šis juridiskais akts, šis tiesība akts tiek pieņemts savlaicīgi, un lai šī programma varētu sākt darboties jau no 2014. gada. Tomēr, lai to panāktu, mums, protams, vajadzēs cieši sadarboties ar jums, ar Eiropas parlamentu, un mēs rēķinamies ar jūsu atbalstu šai ziņā. Kas attiecas uz atbalstīgo finansējumu šai programmai, tad, nu, kā jau jūs zināt, daudzgad finanšu plānā uh, ir ir noteikti zināmas summas, par to ir panākta vienošanās, tur ir Kopernika programma arī, zin, iekļauta. Uh, Un gribu teikt, ka te ir arī tāda pozitīva nianse, respektīvi, ka būtiska finansējuma daļa, kas paredzēta šai programmai, tiks piešķirta jau šīs daudzgadu finanšu plānu periodu pašā sākumā. Kā rezultātā mums izdosies šo programmu jau pavisam drīz palaist, likt tai darboties, un tad, protams, tālāk mums jāpārliecinās, ka līdzekļi tiek izmantoti ekonomiski un efektīvi. Tālāk Odīkunga jautājumi. Odīkungs jums taisnība. Rūpniecība veidē, veido 24% no IKP Lietuvā, un mēs, protams, šo rādītāju vēlamies uzlabot vēl tālāk, ejot līdz pat 25%. Tāpat laikā komisijas vicepriekšādātais nāca klajā ar priekšlikumu par reindustrializāciju līdz 2020. gadam un paredzēts pārliecināties, ka tā veido vismaz 200, 20% no IKP. Nu, es nezinu, vai tad nu, mums tagad vajadzētu samazināt šo rādītāju līdz 20%, diez vai. Un kas attiec uz mūsu panākumu atslēgu, nu, man ļoti grūti uz šo jautājumu atbildēt. Mums ir ļoti spēcīgi ķimikāliju industri nozara, tāpat arī mežrūpniecība, um, mēbeļu ražošana ir spēcīgie punkti. Mēs, protams, meklējam jaunus un jaunus eksporta tirgus, e, tirgus arī Eiropā. Un tādā veidā mums ir izdevies rūpniecību noturēt pašreizējā līmenī. Kas attiecas uz mūsu attiecībām ar Krieviju? Arī te jums taisnība. Krievija nav ietverta austrumu partnerības schēmā, bet tas jau nenozīmē, ka Lietuvai nav attiecību un nav sadarbības ar šo lielo valsti. Mēs īstenojam eksportu, tāpat arī ir imports no Krievijas. Un jāsaka, šis process ir diezgan intensīvs. Mums nenoliedzami par attiecībām ar Krieviju ir jādomā un par to ir jārunā. Uh, jo ciešāks attiecības starp abām šīm pusēm būs, jo labāk visām pusēm. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātāja! Paldies, ministra kungs! Vai vēl kāds vēlas uzdot kādu jautājumu? Nē? Nē, pareiz, kundze tomēr vēlas izteikties lūdzu. Paldies, priekšādātāji, saka Andres Barēja kundze. Ministra kungs laipni lūgt mūsu vidū, kā jūs teicāt, šī prezidentūra nebūs viegla. Jūs runājāt par reindustrializāciju, sakot, ka lūk, tas varētu būt tāds būtisks nākotnes risinājums problēmām, ar ko sastopamies Eiropā šobrīd konkurētspējas jomā. Un mēs tiešām ceram, ka tie būs arī tad taustām rezultātu mēru un pasākumu, kas varētu Eiropai palīdzēt šai reindustrializācijas procesā. Un tomēr jāsaka, nevar būt politiskās rīcības bez budžeta, bet pašreizējā daudzgad finanšu plānā jāsaka līdzekļu paredzēti nav nav pietiekamā apmērā. Kā jūs vēlaties visu to sasniegt, visu šīs infrastruktūras, enerģētikas jautājumus? Jūs komentējāt tos, jā, bet finanšu plānā jāsaka, līdzekļu līmenis ir 97. gada līmenī. Lūk, kas ir noticis budžeta ziņā. Tas attiecas arī uz kredīta apropriācijām, un tas pat arī maksājuma apropriācijām. Tas radīs reāls problēmas valstīm. Uh, Vācija taču arī, piemēram, ir kredīts saistības pret saviem uzņēmumiem. Ja mēs runājam par Spāniju, tad šie līmeņi attiecīgi rādītāji ir vēl zemāki. Un tāpēc gribu vaicāt eh, prezidentūrai un jums lūko, ko grasaties darīt ar šādiem pasākumiem, jo tie taču ir svarīgi pasākumu mēri uzņēmumiem. Kā jūs palīdzēsiet uzlabot pašreizējo situāciju, lai saskaņot, harmonizētu šo situāciju, kas ir tik atšķirīga šobrīd dažādās valstīs? Paldies! Lieliski! Nu, tad acīm redzot, vairs neviens jautājums uzdot nevēlas, tāpēc došu vēl vārdu ministra kungs jums, lai jūs atbildat uz šo pēdējo jautājumu, ko uzdeva Andres Barējas kundze. Paldies priekšsādātāji. Jūs pavisam pamatot norādījāt, ka reindustrializācija ir tiešā veidā saistīta ar augstāku konkurētspēju Eiropā ko esam plānojuši prezidentūras laikā šai ziņā. Nu, lūk, var pastāstīt, ka prezident, nu, tur šodien esat jau pamanījuši prezidentūras un arī manā konkrētajā programmā ļoti daudz tiek runāts par labāku regulējumu rūpniecības politikas jomā. Tāpat tiek runāts par rekomendāciju sniegšanu valstīm. Oficiālajā jūlija Eiropadomē mēs runāsim par efektivitāti, uh, par eh, rentabilitāti, arī valsts uzņēmos, runāsim par MVU, par E valsts pasūtījumu, tātad elektronisko valsts pasūtījumu. Uh, Un šīs diskusijas pilnīgi noteikti turpināsies arī vēlāk prezidentūras gaitā, tāpēc ceru, ka decembrī savukārt, kad būsim uzklausījuši visus priekšlikumus un idejas šai jomā, tos ceru būsim uzklausījuši arī komisiju un iepazījušies ar tās paziņojumu, varēsim nonākt pie secinājumiem, kas savukārt varēs kalpot kā labs pamats tālākajām diskusijām februāra Eiropa padomē, jo šī tēma pilnīgi noteikti ir ārkārtīgi nozīmīga un te jāmēģina gūt panākumu visiem spēkiem. Tālāk runājot par daudzgadu finanšu plānu. Jā, līdzekļi ir paredzēti mazākā apjomā nekā tas sākotnē tika gaidīts un cerēts. Un tas attiecas arī uz konkurētspējas veicināšanas nomu, bet tas nebūtu varbūt obligātā kārtā uzreiz netiecas arī uz reindustrializāciju. Šajā jomā līdzekļu ir vairāk, bet budžets, protams, tomēr nav tas pavisam galvenais izšķirīgais faktors šai ziņā, vismaz rezultātu sniegšanas ziņā. Es domāju, ka mums nepieciešams pārskatīt juridisko pamatu un praksi Eh, jāapmainās ar paraugu praksi nenoliedzami, jo vienmēr ir tādas jomas, kur būtu iespējami uzlabojumi, kur iespējams panākt vairāk ar pašreizējiem tiesību aktiem. Turklāt arī gribu teikt, ka centīsimies veicināt tādus novatoriskus mērus un pasākumus. Nu, piemēram, uh, centīsimies palielināt pieprasījumu pēc novatoriskiem produktiem, veidosim izcilības centrus, tīklus, kas varētu apmainīties ar informāciju, tāpat arī īstenosim ietekmes novērtējumu, uzraudzību. Es domāju, ka budžets ir ļoti svarīgs, bet tas nav izšķirīgais eh, faktors. Ir arī citi mēri, ko varam dar, eh, īstenot. Paldies! Lies paldies! Turpin priekšsādātāji! Ministra kungs, liels paldies par jūsu ieguldījumu, paldies, ka bijāt šodien šeit ar mums! uzklausījāt mūs un atbildējāt uz mūsu jautājumiem. Mēs pilnīgi noteikti priecāsimies jūs redzēt šeit telpā atkal. Un eh, vēlam jums visu to labāko un Lietuvas prezidentūrai kopumā vēlam tiešām daudz veiksmes. Priekšsādātājs to arī saka paldies priekšsādātāji. Arī es gribu teikt jums, itras komitejas deputātiem, lielu paldies. Es tiešām priecājos, ka varēju šodien ar jums tikties varēja tikties un ka, lūk, varēja uzklausīt jūs priekšlikumus, idejas, jautājumus, centīsimies to ņemt vērā. Cerēsim, ka arī sadarbība būs cieša un auglīga. Possiamo cominciare. Nu, tad domāju, ka varam atkal atsākt darbu. Ministra kungs ir apsēdies. Nu, bet varbūt, ka jums tomēr nepieciešams uzlikt austiņas, lai dzirdat tulkojumu, vai ne tā? Itra komitejā šeit vēlamies jūs mīļi sveikt. Pavalkis kungs, priecājamies, ka varat būt šeit. Jūs esat Lietuvas izglītības un zinātnes ministrs, kas pārstāv, protams, prezidentūru šobrīd. Nu, un kā jau Almež, jums tiks piešķirts 40-45 minūtes, kur laikā jūs varat nākt klajā ar savu prezident, prezidentūras programmas prezentāciju. Nu, un tad pēc tam sekos jautājumi no kolēģiem, tātad viedokļu apmaiņu. Ministra kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti. ārkārtīgi priecājos, ka var būt šeit un uzrunāt jūsu komiteju. Protams, tas man ir arī tāds izaicinājums, tas nebūtu nav viegli. Un tomēr gribu jums pastāstīt par Lietuvas prezidentūras prioritātēm. Mēs kaut galā šeit runājam par visas Eiropas nākotni. Un domāju, ka, nu, te mums būs zinām loma spēlējama. Faktiski vēlos izmantot šo iespēju, lai uzklausītu jūsu viedokļus un komentārus. Tā, lai mēs pēc tam varētu izveidot ciešu dialogu un sadarbību. Šodien tiekamies ar jums divas nedēļas pēc ļoti svarīga iestāžu nolīguma, kas tika panākts par apvārsnes 2020 programmu. Es zinu, ka jūs piekrītat, ka šī ietver programma ir ārkārtīgi svarīgs instruments, kas ļauj veicināt ES ekonomikas izaugsmi, piesaistīt Eiropai augstas klases pētniekus un veidot novatoriskus uzņēmumus. Tas patiešām ir ļoti būtisks solis uz priekšu, lai padarītu e- Eiropu daudz konkurētspējīgāku un daudz produktīvāku. Es tāpēc gribu teikt paldies jūsu komitejai un deputātiem, kas tajā darbojas par viņu aktīvo lomu sarunās, kas līdz šim norisinājušās par programmu apvārsnes 2020 un patiešām ar nepacietību gaidu iespēju turpināt šo ciešo sadarbību ar ITRA komiteju eh, darba noslēguma procesā. Es turklāt arī gribētu teikt paldies īrijas prezidentūrai, nu jau bijušai prezidentūrai par milzīgo paveikto darbu viņu darba laikā. Lietuva centīsies turpināt darbu pie to mērķu sasniegšanas, par kuriem esam visiem kopīgiem spēkiem vienojušies īrijā un Grieķijā trijo programmas ietvaros. Lietuvas prezidentūras laikā centīsimies darīt visu, kas mūsu spēkos, lai būtu godīgi un objektīvi vidutāji, īstenojot konstruktīvu dialogu starp Eiropa padomi, komisiju un, protams, Eiropas parlamentu. Es ļoti labi apzinos, cik ļoti svarīga nost, cik ļoti svarīga loma lēmumu pieņemšanas procesā ir Eiropas parlamentam, un tieši tāpēc es esmu pilnībā apņēmies īstenot konstruktīvu, efektīvu un savstarpēji labvēlīgu sadarbību ar jums šai komitejā, turpinot darbu, kas, protams, nāks par labu Eiropas pilsoņiem. Šis gads ir pasludināts par Eiropas pilsoņu gadu. Un tāpēc domāju, ka ir vairāk nekā jebkad iepriekš svarīgi, lai mēs, gan parlaments, gan padome, dubultot savus centienus un nonāktu pie taustāmiem rezultātiem, ko no mums gaida pilsoņi. Un viņi, protams, to ir arī pelnījuši. Viņi ir pelnījuši labāku dzīvi. Un viņi ir pelnījuši daudz skaidrākas nākotnes perspektīvas. Gatavojoties prezidentūrai, Man bija iespēja tikties ar itra komitejas priekšstādātājus, ar Torī kundzi, tāpat tikos arī Ēler kungu un vairākiem citiem itra komitejas deputātiem. Nedēļ, un, nu, turpē, un pēc nedēļas ar, ar prieku uzņemšu jūs itra komitejas delegāciju Viļņā. Un visas šīs tikšanās, manuprāt, ļaus veidot savstarpēju izpratni un vienotību par mūsu kopējiem mērķiem. Lietuvas prezidentūras galvenā prioritāte pētniecības jomā ir, ir darbs ceļā uz apvārsnes 2020 programmas uzsākšanu 2014. gada sākumā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs solis. Un tā ir ļoti svarīga programma. Tagad, kad panākt vienošanās principiāli par programmas likumdošanu, vēl jā, likumdošanas pakotne ir jāsver vairāk svarīgi soļi, un es ceru, ka mums tas izdosies. Prezidentūra turklāt grasās meklēt arī atbilstīgus risinājumus Eiratom programmai, kā arī dzen Eiropas ieguldījumam starptautiskajā ITER projektā. Prezidentūra turklāt prioritāti piešķirs arī tām likumdošanas darbībām un iniciatīvām, kas saistīts ar apvārsnes 2020 īstenošanu. Atsevišķos gadījumos ir īpaši runājot par valsts un valsts partnerībām, kuras pamatā 185. līguma pants, mēs centīsimies gūt progresu pēc iespējas ātrāk un, protams, cieši sadarbojoties ar Eiropas parlamentu. Vēl viens svarīgs jautājums kas tūpiesiets mums visiem, ir Eiropas pētniecības telpa. 2012. gadā Eiropas komisija nāca klajā ar paziņojumu par spēcinātu Eiropas pētniecības telpas partnerību izcilībai un izaugsmai. Un mēs esam gaidām, ka komisija šogad nāks klajā ar pirmo Eiropas pētniecības telpas progresa ziņojumu. Tikko tas tiks likts mums priekšā, padomu pilnīgi noteikti izmantos iespēju un šo jautājumu apspriedīs. Domāju, ka tas tā notiks arī citās e, konferencēs. Priekšādātāji godātie kolēģi, domāju, ka jūsu ierosinājumi, piezīmes un pat jautājumi pilnīgi noteikti tiks e, apspriesti tajās konferencēs, ko grasamies noturēt e, Lietuvā mūsu prezentācijas laikā. Es pats personīgi būšu tur klāt un varēšu jūsu domas un idejas nodot tālāk, plašākai auditorijai. Nu, lūk, kādas ir šīs konferences, kuras noturēsim prezidentūras laikā. Pavisam īsi, lai jūs saprotat, ko esam plānojuši. Nu, tātad pirmām kārtām konference par Eiropas starptautiskās sadarbības un austrumu partnerības paplašināšanu pētniecības attīstības un novatorismu jomā. Šī konference, tāpat arī konference par cilvēku resursiem pētniecībā un izstrādē, tāpat arī konference par apvāršņiem sociālajās zinātnēs un humanitārajās zinātnēs Eiropas inženierijas nozars un zinātnes fórums, eh, apvienotais FISA 2013 un Eurad Veist 13 konference, Viļas inovācijas fórums un tā tālāk prezidentūras laikā Mums būs arī divas eh, padomas tikšanās, divas eh, oficiāls, divas neoficiāls. Viena neformāla tikšanās eh, notiks ministriem Viļņā pēc divām nedēļām, un tur tiks runāts par tādiem svarīgiem jautājumiem, kā prasmes, kas vajadzīgas Eiropai, izglītības prasības Eiropā tā, lai mēs varētu skatīties sejā jaunajām novatoriskajām tehnoloģijām. Uh, jo, protams, joprojām pastāv zinām neatbilstība starp to, ko, kādus speciālus iegūstam no universitātiem un kas ir vajadzīgs attiecīgajās nozarēs un uzņēmumos. Tātad par to runāsim. Un tad arī divas oficiālās Eiropadomas, eh, padomas Eiropā, eh, Eiropas eh, sirdī Briselē septembrī un oktobrī. Satorī, kundze, godātie deputāti, kā jau mēs visi ļoti labi zinām, tad pašreizējais likumdošanas cikls grasās noslēgties. Un tāpēc mēs ļoti labi saprotam, ka visi kopīgiem spēkiem vēlamies pēc iespējas veiksmīgāk noslēgt sarunas pēc iespējas vairāk svarīgiem likumdošanas dokumentiem, cik vien iespējams. Un mēs esam tāpēc apņēmušies ļoti intensīvi sadarboties ar mūsu partneriem, jums kā līdzlēmējiem, kā līdzlikumdevējiem Eiropas parlamentu un tieši jums, ITR komiteju prezidentūras iesākumā ar nepacietību raugos uz priekšu, uz iespēju es jums īstenot auglīgu sadarbību gadu otrajā pusē un priecājos par jūsu apmeklējumu uz Viļņu nākamnedēļ, kas, manuprāt, dos vēl vienu iespēju tālāk izvērst šodien uzsāktās diskusijas. Liels paldies par uzmanību un labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Un kā jau solīts, pilnīgi noteikti apsolos tos arī tālāk izvērst un apspriest Lietuvas prezidentūras sanāksmu gaitā. Grācie, ministri! Paldies, ministri! Es tagad došu vārdu kolēģiem, sākot ar Pilāru Del Castillo no Tautas partijas grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Pāriešu tagad uz spāņu valodu. Vispirms apsveicu jūs mūsu komitejā, kas ir atbildīgi par pētniecību un attīstību, un arī par ietvaru un visus tiesību aktus, If not, I can use English, but if you don't mind, I would prefer. Okay, thank you. I have to repeat <laughs> very briefly. Es īsumā atkārtošos. Es vienkārši biju teicis, cik jūs esiet sveikts šajā komitejā parlamentā, jo jūs saprotat, ka mēs esam atbildīgi par, atbildīgi par pētījumiem un attīstību, un viss, kas ir tajos ietvaros un pakotnēs. Un arī viss jautājums par tehnoloģijām, visi dažādi dokumenti, kas sastāv no apvāršņ, apvāršanas 2020. gada ietvaros. Mm Šajā laikā parlaments ir piestrādājis pie šiem jautājumiem, ne tikai kad komisija ir viņus likus priekšā, bet kad vajadzība ir bijusi. Piemēram, Graso kungs runāja par šo jautājumu, ka tas bija svarīgs jautājums šajā parlamentā un visu līdzdalību visos tīklos. Jūs pateicaties īrijas prezidentūrai. Mums ir tiešām jāpasakas viņiem, bet ļaujiet man arī pateikties tiem šajā komitejā par visu darbu, kas ir ticis darīts, jo ļoti svarīgs darbs ir veikts, jo šis pētījums ir jau veikts bet beidzamais grūdienis, viss šīs delikātās lietas, jūtīgās lietas, kur ir vajadzīga varbūt drusku mazāk redakcija, un tad jūs kā pārstāvs no Lietuvas prezidentūras, es zinu, ka jūs piepūlēsties, lai mēs varam visu šo veikt, un ja ir jautājumi ar parlamentu, mēs labprāt gribam sadarboties ar jums, jo mēs gribam nodrošināt, ka mēs varam pabeigt šo programmu, jo es uzskatu, ka parlaments ir veids izcilu darbu, nu, kas bija zem mūsu atbildības Protams, ir cits jautājums par finansēm un cik budžetā mums piešķīra, bet viena lieta, kas ir ļoti jūtīga un Lietuvas prezidentūrai būs arī jātīst un jāpieliek gala lēmumu šajam dokumentam, jo mēs redzam, ka pētniecība, pētniecībai nav labi situācija, jo mums ir taupības režīms pašreiz, un mēs ļoti gaidam saņemt vajadzīgos līdzekļus pētījumu programām, un ceram, ka pēc iespējas ātrāk mūsu pētījumu centros un universitātēs mēs varēsim uh, saskatīt, kā līdzekļi ienāk, jo tas ir vairāk vajadzīgs nekā jebkad, un jo paspējam pabeigt pēc iespējas ātrāk, jo labāk. Un, protams, jūs vienmēr esat sveikti šeit, tātad paldies. Paldies, Balčītis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu atvainoties kolēģiem, ka es trešo reizi izsakos, bet šis ir trešais ministrs, kas ir ieradies mūsu komitejā. Es arī gribētu jūs sveikt mūsu komitejā. Prezidentūras ministri, sevišķi jūs, ministri kungs, es gribu jūs apsveikt ar šo izaicinošo uzdevumu, jo jūs esat zinātnieks un profesors, un Jūs ziniet šo jomu. Es gribētu uzdot vienu jautājumu, kas ir svarīgi vis, svarīgs visai Eiropas Savienībai. Jautājums par klasteriem ir viena no galvenajām jomām Eiropas Savienībā. Milzīgi ieguldījumi ir veikti iepriekšējos gados vairākās dalībvalstīs, lai palaist visus šos klasters, visus šos klasteru process bija ļoti sarežģīts un pat šodien rezultāti nav īpaši apmierinoši, bet ir cerības pazīmes. Ministri kungs, kā jūs veiksiet pasākumu šajā jomā, lai būtu veiksmīgi, lai šis klasteri jautājums varētu virzīties uz priekšu un iz, mēs varētu izmantot zinātniskos veiksmes stāstus un risināt problēmas ar izglītību. Paldies! Marija Karvājo lūdzu. Es gribētu sveikt ministru mūsu ītra komitejā un veikt, vēlēt jums veiksmīgu prezidentūru nākošo sešu mēnešu. Es esmu referenta apārsnes 2020 programmai un es gribētu piebilst, ko Pilārdi Kastīla jau ir teikusi. Paldies visām iestādēm par sadarbību un arī iestādi, ko jūs pārstāvjat, respektīvi dalību valsts, jo šajā konkrētā programmā mums ir bijuši ļoti līdzsvarots risinājums. Mums ir bijis MVU vienošanās, un mēs saņēmām gandrīz visu, izņemot līdzekļus jo mēs vēlējamies lielāku budžetu, bet, diemžēl, tas nav atbildība pētījumiem vien, savādāk apvārsnes 2020. Gad, 2020. gadam būtu lielāks budžets, jo jaunais budžets nav palielinājums, ja Mēs skatāmies visu, kas ir iekļauts apvārsnes 2020 programmā. Ir daudz darbs darams, darbi darami, kas vēl ir jāveic, lai viss sāktos laicīgi 2014. gada sākumā. Ir daudz darba ir jādara no komisijas puses un no padomas puses, bet ir vairāki pasākumi, kas ir pirmajā pantā, kur ir vajadzīgs koplēmums, jautājums par malāriju, tuberkulozu un otro projektu fāzi. Un cik es zinu, tad mums būs vajadzīgs lēmums no parlamenta, un lai nodrošinātu, ka viss notiek nākošos sešos mēnešos, kā jūs saskatiet, kāds būs grafiks un nākamie soļi, lai viss būtu gatavs jūsu prezidentūras beigās. Paldies! Paldies! Trautmans kundzei. Paldies priekšādātāji ministru kungs. Un es paldies, ka ieradāties šeit tikties ar mums šeit komitejā. Vēlos jums uzdot jautājumus par divām lietām. Pirmām kārtām, runājot par jauniešiem, jūs esat izglītības ministrs. Un mums ir bijuši ļoti plašas debats par finanšu resursiem šai ziņā un arī par to, kāda ļoti sarežģīta situācija šobrīd saistīta tieši ar jauniešu bezdarbu un uh, politiku, kas būtu šai ziņā jāīsteno. Mums ir vajadzīgi inženieri, mums ir vajadzīgi jauni profesionāļi. Uh, nu, piemēram, arī jauni speciālisti mākoņu datošanas jomā un tā tālāk ir vajadzīgi virkne jaunu jomu speciālisti, kas saistīti ar IKT jomu. Un tāpēc kopējā apvāršņa programmā ir jāspēj rast iespēja mm, mobilizēt līdzekļus šādiem jauniem virzieniem, bet tā būs prioritāte arī jums, jūs prezidentūras laikā, jebkurā gadījumā es jūs atbalstītu šādā ziņā, jo uzskatu, ka mums ir vajadzīgi šādi jauni speciālisti. Otram gadām uh, kas man vēl šķiet ļoti svarīgi, arī lūk šī sadarbība ar universitātēm manā reģionā, ko esmu īstenojis, liecina to, ka ir vajadzīgi arī studentu uzņēmumi. Un tāpēc ir vajadzīga tāda veida izglītība, nu, augstākajā līmenī, kas ļautu atvieglot jauniešiem iespēju kļūt par uzņēmējiem. Un trešām kārtām Nu, viena tāda problēma, kas man, eh, manī rada bažas, un tas, protams, būs aktuāli jūsu prezidentūras laikā, un tā ir, lūk, uh, šī, šis atbalsts jauniešu mobilitātei. Mēs, protams, to atbalstam, bet mēs nevēlētos, lai tās valstis, kuras apmaksā izglītību un kas ļauj jauniešiem sasniegt eh, mērķus, iegūt diplomus, kļūst par tādiem kā eh, pilnīgas invāzijas objektiem, kur tad lūk saplūst visas jaunās smadzenes, un tad šīs valstis nespēja vairs izmantot šo piedāvāto kapacitāti. Es domāju, ka mobilitāte, protams, kā princips ir jāaizsargā, bet es esmu nedaudz nobežīsies par to, ka atsevišķas dalībvalsts, tīri demografisku apsvērumu dēļ, varētu lūk piesaistīt, eh, nu, veselu lērumu jauniešus un pēc tam nezināt, ko ar viņiem darīt. Un tālāk vēl mm, debats par reģionālajiem fondiem. Protams, ka eh, nu, no visām pusēm visādi līdzekļi nāk, bet ne no struktūra fondiem. Mēs esam cīnījušies par struktūra fondiem. Mums taču ir vajadzīgs pētniecības plāns, mums ir vajadzīgs infrastruktūrai līdzekļi, vajadzīgs atbalsts arī uzņēmumiem. Un tāpēc es gribētu jums vaicāt, ko jūs darīsiet, lai piesaistītu papildus līdzekļus tieši budžeta ziņā. Gal galā jūs taču valsts, kas, nu, pievienojas visam nesen, jūs esat izdarījuši milzu centienus, un es domāju, ka vajadzētu šīm valstīm uh, arī ļaut spēlēt kaut kādu būtisku lomu ekonomiskajā mm, arēnā kopumā un radīt daudz lielāku vienlīdzību, eh, nu, piemēram, lūk, šajos sektoros, kas ietilpst jūsu kompetencē, jūsu atbildībā. Paldies, Ēlerkungs. Um, <clears throat> Madam Satori. Satori kundze, ministra kungs, pirmām kārtām liels paldies par jūsu uh, iesaistīšanos. Es domāju, ka jūs esat uh, parādījuši savu empātiju un savas uh, intereses. Es domāju, ka tas uh, jau iet tālāk nekā tikai vienkārši prezidentūras pienākumi. Jūs domājat arī par apvāršņa 2020 nākotni, un jūs arī parādījāt cieņu pret parlamenta darbu. Man būtu divi jautājumi. Jūs noteikti zināt, ka um, parlaments ir devis savus rezultātus, bet es gribētu zināt, ko tieši parlaments ir devis. Šķiet, ka parlamentā ir bijušas ļoti mm, interesantas diskusijas par to, ko mēs saucam kāpnes uz izcilību. Mm, Tāpat arī mēs runājām par paplašināšanos, par eh, to, ka ir vajadzīgi rezultāti. Nevēlamies šeit noteikti nekādas kvotas, mēs mēģinam paplašināt šo programmu, un parlaments ir patiešām devis savus rezultātus. Liels paldies! Liels paldies, ka mm, mēģinājāt panākt, lai attieksme padomē nav tāda remdene, kā tas bija sākumā. Jā, mēs esam šeit iekļāvuši atsauces uz struktūra fondiem, tas ir parādījies regulā, regulā par struktūra fondiem un arī par apvārsni 2020. Es domāju, ka lielākais izaicinājums ir tas, ka bija šī remdenā reakcija vismaz no dažu dalībvalstu puses. Un šķiet, ka inovāciju nauda vai arī zināma daļa no līdzekļiem struktūra fondos ir jānodrošina novatoriskumam, izglītībai un tā tālāk. Tas viss saistās arī ar izaugsmi. Mans jautājums būtu šāds. Cik tālu jūs gatavojaties vai arī cik daudz jūs domājat par uh, izdarīto un uh, kāda būs šī realitāte? Vēl ar vienu ir ļoti grūti uh, Uh, pārliecināt, ka um, apvārsnes 2020 nav kaut kas tāds, kas ir tikai Briselē. Jā, šī paplašināšanās nauda ir domāta paplašināšanai, bet mm, struktūra fondi ir dalībvalstīs, un tad uh, tas ir atkarīgs no dalībvalstīm, vai tās izmanto šo naudu inovācijām vai nē. Ko jūs darīsiet, lai nodrošinātu šo īstenošanu, tātad šis ļoti svarīgais tilts starp struktūra fondiem un apvārsnī 2020? Nākamais jautājums, ko es vēlētos uzdot, attiecas uz budžetu. Jūs noteikti nu, zināsiet, ka te ir runa par 10% samazinājumu. Mm, nu, te ir apmēram 10%, ja šeit nepieminu nekādus miljonus. Mm, atcerēsimies, ka Pašlaik pastāv lielas ekonomiskas problēmas, un Investīcijas eh, šeit nedrīkst samazināt salīdzinām ar 2013. gadu on that we can spend in 2014 and 15 the needed amount of 14. un 15. gadā būs vajadzīga nauda krīzes pārvarēšanai, tātad ir vajadzīga eh, finansēšana uzreiz, nedrīkst neko nogaidīt. Trešais jautājums, ko es vēlējos uzdot, ir eh, ātrā pieeja, tātad no darbošanās no uh, lejas uz augšu, no pirmsākumiem uz, uz augšu. Protams, ir jāapkopo arī speciālistu pieredze. Kā jūsuprāt, mums vajadzētu izmantot šo ātrā ceļa instrumentu un, un kas būtu, kā, kas būtu vislabākā pieeja? Šķiet, ka neviens vairs nevēlas izteikties. Parola al ministro. Ja viss ir apmierināties, tad gribu dot vārdu ministram, lai varētu atbildēt uz jautājumiem. Paldies, paldies par jautājumiem. Es sākšu no Kastiļa Vēra kundzes. Es jūsu jautājums attiecās līdzīgi kā Ēlēra kunga jautājumam, tas ir tas vienotā, vienotā stilā. Es pilnīgi piekrītu, kad ir problēmas īstenot ātri tu, tu visu to, kas ir vajadzīgs. Bet no padomas puses mums ir viss dokumentu uz galda, un lai darītu kaut ko vēl, es domāju, ka tas nav iespējams. Es, protams, mēs centīsimies, bet mūsu personīgais viedoklis starp padomu un parlamentu, lai pierādītu, ka mēs varam ātrāk darboties nekā agrāk, kad mēs varam veikt likumdošanu un pieņemt regulas ātrāk nekā iepriekš, Tad viens no negatīviem aspektiem, ko cilvēki runā, kad Briseles birokrātija strādā pārāk lēni. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, ko jūs uzdevāt. Un bija divi jautājumi par līdzekļu trūkums budžetā. Es pilnīgā, pilnībā piekrītu kad pētījumu un attīstības jomām mēs vēlētos, kad mums būtu vairāk līdzekļu. Es pusgada laikā apciemoju visu iespējamās sanāksmes, universitātes fórumos, visādi nanotehnoloģijā un daudzos citos, un visi saka to pašu, kad vajag līdzekļus. Bet no otras puses vienīgais joma budžetā, kur budžetā, kas budžetā nesamazinās, citas jomas ir daudz vairāk samazināt līdzekļu, tā kā mēs varam teikt, ka tā ir veiksme no padomas un no parlaments, protams, tā kā zinātnieki, pētnieki un cilvēki, ar novatoriskajiem uzņēmumiem, viņi saka paldies, un es arī daru, es daru to pašu. Balčītes kungs jautāja un lūdz, lai es komentētu par infrastruktūru un kādi būs nākošie soļi. Es ceru, kad ar mūsu sadarbību mēs paspēsim pabeigt šos dokumentus 185, 187, jo tas droši vien ir tā, ka tam ir jābūt, kad ir pārunas starp nozari un Eiropas ierēģiem, lai būtu kopu, kopie, kopīgu uzņēmumu vairākās jomās, piemēram, novatoriskās medicīnā un nanotehnoloģijā un citās jomās, jo ir jābūt norādes, kad sadarbība ir redzama, jo mēs runājam par pētniecību un novatoriskumu, un ir to plaisu, tad nav tā saikne starp pētījumiem, kas notiek perfekti Eiropas Savienībā, mēs esam labākie pētnieki un labākās idejas un labākās tehnoloģiskās inovācijas, bet mēs nevaram to pārnest uz produkciju, uz ražošanu. Un šo plaisu mums ir jāizpild kā tas varētu būt veiksmīgs, es pašreiz nevaru pateikt, bet mēs vismaz esam norādījuši, ka problēma ir. Mēs zinām, ka problēma ir un kopā mums ir jāmēģina risināt šī problēma. Paldies, ļoti svarīgs jautājums. Garcia Karvaļo, es ceru, ka es esmu izrunājis jūsu vārdu pareizi. atkal ļoti svarīgs jautājums par budžetu finansēšanu, par 185. un 187. pāntu. Lietuva, kā prezidentūras valsts, piestrādās pie šiem dokumentiem, un, ja jūs atļaujat, es atgriezīšos vēlāk un komitejā kā pēc vajadzības. Tātad paldies! Trautmans kundze prasīja par jauniem cilvēkiem un par mobilitāti, par smadzeņu noplūdi un arī par budžetu. Par budžetu es jau atbildēju, bet jauniešu bezdarbs ir ļoti viena no augstākām prioritātēm. Visi runā par jaunatnes bezdarbu, atklāšanas ceremonijā Viļņā. Tā bija viena no galvenām prioritātēm. Un teikt, ka ja jauniem cilvēkiem nav darba, tad ir jāmin, kādas prasmes cilvēkiem ir un kādas ir vajadzīgas tehnoloģiskā, tehnoloģiskās ražošanā. Mums ir viens specialitāts cilvēki darba tirgū, kam ir bezdarbs, un mums ir daudz inženieru Vācijā vajadzīgi, mums ir arī IKT speciālisti vajadzīgi visā Eiropā. Un šī programma, ko Trautmans kundze minēja, un ko ko Lietuvas prezidentūra var darīt šajā jomā. Mēs pārunāsim IKT jautājumu Vilņas konferencē, mēs pārunāsim nodarbinātību un vienotu prasmes universitātes beidzējiem un vajadzības no pētījumu un ražotnēm mūsu neformālā konkurences padomē Viļņā pēc divas nedēļas vēlāk. Mēs saņemsim viedokli no padomas šajā jautājumā arī. Un Eler kungam es personīgi var grib pateikties par ļoti labu sadarbību, jo pirms mēs uzņēmamies šo sadarbības padomi un sadarbību ar apvārsni 2020. Jūsu sadarbība bija ļoti svarīga. Runājot par struktūru fondiem, mēs daram viedu specializāciju, jo es esmu apciemojis vairākas valsts Eiropas Savienībā, un ir skaidrs, ka sadarbība starp viedu sadarbību, kas ir iespējams apvāršana 2020 ietvaros, mēs centīsimies to īstenot, izmantot struktūra fondus, kas ir ieguldīti eh, zinātnes un pētījumu infrastruktūrā, lai būtu maksimālu labums sabiedrībai un tehnoloģijai. Un jūsu jautājums ir ļoti aktuāls, un mēs centīsimies piegriezt pēc iespējas lielāku vērību šajam jautājumam. Paldies! Paldies, ministra kungs! Paldies, ka jūs bijāt šeit! paldies par jūsu prezentāciju, paldies par atbildēm uz konkrētiem jautājumiem. Komitejas vārdā es gribētu pateikties, un mēs tiksimies vēlreiz, es droši zinu, prezidentūras laikā. Paldies vēlreiz, ministra kungs! Bene, cominciamo subito anche perché eh, abbiamo dovuto inserire un nuovo. Dāmas un kungi, mums nācās nedaudz izmainīt mūsu darba kārtību. Šī rīta sanāksmē bija neliela kavēšanās, tāpēc es gribētu dot tagad vārdu Hibneres kundzei, lai viņa mums pastāstītu par um, ANO klimata pārmaiņu konferenci.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 strādājuši kopā ar saviem ēnu referentiem. Uzreiz vēlētos viņiem pateikties par sanāksmi, kas notika pirms divām nedēļām. Mēs nolēmām, ka mēs paļausimies uz dokumentu, ko komiteja sagatavoja pagājuši gadu. Šis dokuments bija ļoti līdzsvarots, centāmies ņemt vērā arī visu būtiskāko mūsu komitejai. Tagad attiecībā par priekšlik attiecībā uz priekšlikumiem. Esmu tos pārbaudījusi. Skupiņš pevne zap. Nolēmu, ka būs trīs sadaļas. Tas mums ļaus uh, likt tādu labāku uzsvaru, tātad pētniecība, uh, enerģijas politika, novatoriskums. Protams, ka tas viss saistās arī ar enerģijas uh, samitu. Tagad daži vārdi par šīm sadaļām. Esmu sagatavojusi arī pierādījumus vai tādu kā diagnozi, kas jau ir pieejama. Tas viss balstās vai nu uz pētījumiem, vai arī uz to, ko esam saņēmuši tad, kad mēs lūdzām iesniegt informāciju. Tāpat arī ir kopsavilkums par katru no šīm sadaļām, kas, mūsuprāt, būtu jāizskata samitā. Tātad pirmais - rūpniecība un konkurence, tā ir pirmā sadaļa. Var atklāt atzīt, ka Ņemot vērā dokumentu un datus, ko iesniedza Startautiskā enerģijas aģentūra, pasaulē CO2 izmeši 2012. gadā pieauga. Neskatoties uz to, ka šis daudzums samazinājās gan Eiropas Savienībā, gan ASV, tas nozīmē, ka mēs jau tagad varam diagnosticēt un noteikt, kuras uh, vietas, kura reģioni pasaulē būs vaininieki augstākos izvešos un kuriem mums vajadzētu piemērst uzmanību mūsu sarunās. Nākamais jautājums. Protams, ka enerģijas patēriņš pieaugs. Tas balstīsies uz izaugsmi un um, pieaugumu visu enerģijas veidu patēriņā. Nevar būt tā, ka mēs liksim uzsveru tikai uz atjaunīgajiem energoavotiem un ka eh, pieaugums būs vērojams tikai šajā sfērā. Atcerēsimies, ka energo sadalījums eh, ir mainīgs, un tas ir arī būtisks labi līdzsvarotai ekonomikai. Jāpievērš uzmanība arī tam, ka ir jāsaglabā mūsu konkurētspēja, mūsu priekšrocības. Um, līdzsvarotas zināšanas um, tehnoloģijās. Arī klimata samitā mums vajadzētu veicināt savu konkurētspēju. Vēl kāds jautājums, kam vajadzētu pievērst uzmanību? Visas šīs darbības attiecībā uz samitu ļoti ievērojami ietekmē enerģijas cenu vajadzētu izvērtēt enerģijas cēnu ietekmi uz uh, rūpniecības attīstību. Eiropas Savienība noteikti atbalstīs visu enerģijas veidu attīstīšanu, ja runa par enerģiju, par, par vidē draudzīgu enerģiju. Esam pieņēmuši arī energoefektivitātes dokumentu un vajadzētu uzsvērt, ka šim dokumentam vajadzētu kļūt globālam. energoefektivitāti vajadzētu ņemt vērā visā pasaulē. Vēl kāds jautājums, kas saistāts ar mūsu priekšlikumu. Eh, gan rūpniecība, gan arī patērētāji Eiropas Savienībā ir gatavi noteikt pat vēl ambiciozākus mērķus attiecībā uz klimata politiku. Taču mēs uzskatām, ka šādu mērķu akceptēšana būs iespējama tikai tad, ja citas lielākās ekonomikas eh, pasaulē darīs to pašu. Mēs nevaram būt tāds vientuļš burātājs lielā okeānā. Mēs esam noteikuši mērķus paši sev, bet eh, šiem mērķiem ir uh, labi jāiedarās arī globālajā ekonomikā un vispasaules perspektīvās. Esam saņēmuši arī informāciju, kas norāda, ka izmeši Eiropas Savienībā sastāda tikai 11% no vispasaules izmešiem. Ir skaidrs, ka tuvākajās desmitgadēs tie vēl vairāk saruks, tāpēc mums vajadzētu brīdināt eh, cilvēkus neizvēlēties pārāk ambiciozus mērķus Eiropas Savienībai, kas uh, varētu ļaut mums uh, importēt izmešus no citām pasaules daļām. Tas nekādā veidā kopējus izmešus nesamazinās. Eiropas Savienība ir saņēmusi signālus, piemēram, no ASV, kas norāda uz tādu pozitīvāku attieksmi pret vispasaules vienošanos. Protams, ka tas ir saistīts arī ar atjaunīgiem energoavotiem un energoefektivitāti. efektivitāti. Iespējams, ka šajā samitā mums vajadzētu mēģināt gūt atbalstu no daudzām mazām valstīm un arī no tādām, kas eh, rada visvairāk izmešu un tādējādi ietekmē globālo ekonomiku. Šīs valstis ir vajadzīgas, lai panāktu vispārējos mērķus. Kā jau es norādīju agrāk, katra no šīm sadaļām būs arī aicinājums Mums ir eh, jānodrošina koordinācijas starp padomi komisiju un Eiropas ārējās darbības dienestu. Tam vajadzētu ļoti aktīvi darboties šajā jomā. Un vajadzētu arī dot atbalstu šādiem dokumentiem. Protams, iesaistīsim arī enerģijas aģentūru, atjaunīgo energoavotu aģentūru, dažādas partnerības kas eh, strādā pie energoefektivitātes un arī Starptautisko atomenerģijas aģentūru. Visām šīm iestādēm vajadzētu aktīvi piedalīties šajā procesā, lai mēs nepiemirstu nevienu elementu un lai varētu saglabāt līdzsvarotu pieju. Attiecībā uz pētniecību un inovācijām mums īpaši uzsvaru vajadzētu likt uz jaunajām tehnoloģijām. Mēs zinām, ka Eh, jaunās tehnoloģijas rada pozitīvas investīcijas, ļauj rast jaunus risinājumus cīņā pret klimata pārmaiņām. Negribam teikt, ka tikai pāris tehnoloģijas ir labas un visas pārējās ir jāmet mēslēnē. Mums vajadzētu domāt par eh, modernām tehnoloģijām un eh, atbalstīt zinātni. Protams, mūsu partneriem pasaulē vajadzētu darīt to pašu. Uh, esam redzējuši arī aicinājumus mm, arī starptautiskā mērogā palielināt investīcijas pētniecībā un attīstībā. Mēs redzam, kas notiek silikona ielajā un varam paredzēt, kas notiks tuvākajā nākotnē. Visticamāk, ka tiks izveidotas ārkārtīgi modernas sistēmas, lai iegūtu enerģiju no zemes dzīvēm. Labi, labi, tūlīt beigšu savu stāšanos. Pēdējais enerģijas eh, politika. Dāmas un kungi, mums noteikti vajadzētu atņemt eh, subsīdijas visiem tiem, kas nav pielāgojuši savas tehnoloģijas. Energoefektivitāte ir visvienkāršākais veids, kā samazināt izmešus, un šādā veidā mēs varam arī samazināt eh, enerģijas cenas un izmaksas. Tas arī būs ļoti nozīmīgs jautājums starptautiskajās klimata sarunās. Patiešām atvainojos, ka runāju tik ilgi. Protams, mums vajadzētu beigt darbu pirms ieradīsies komisāri. Mums ir jāizskata vēl trīs atsevišķi temati, tāpēc eh, tagad būšu daudz striktāk attiecībā uz uzstāšanās laiku. Šimanska kungs, lūdzu, trīs minūtes jo viņš ir ēnu referents, un pārējiem kolēģiem būs tikai divas minūtes. Paldies, priekšēdētāji! Es saprotu, ka e, šis ir tikai projekts. Paskatīsimies uz e, mūsu sarunu vēsturi, kas notika COP18 e, konferencē. Šķiet, ka te mēs labi redzam, kāpēc Mūsu pacietība sāk sarukt. Var rasties iespējas, ka Krievija, Ķīna, Brazīlija un arī citas jaunās ekonomikas, tāpat kā ASV, tikai un vienkārši gaida, lai Eiropa būtu vienīgā, kas nosaka mērķus un nosaka mērķus tikai sev. Mēs gaidām, ka citi pievienosies mūsu centienos samazināt CO2 izmešus. Pretēji tam, ko mēs gaidījām, mūsu galvenie konkurenti nedara neko. Tie vienkārši runā skaistus vārdus par šiem mērķiem, un uh, ASV nekas cits nav noticis. Tieši tāpēc 19. Uh, konferencē vajadzētu nodot skaidru signālu, ka Mēs gaidām, kad jūs sasniegsiet tos pašus rezultātus, ko mēs. Attiecībā uz 2007. gada padomes secinājumiem vajadzētu paredzēt nosacījumus Eiropā. Tā, lai citi gribētu pievienoties mūsu lēmumiem ir jānosaka ambiciozi vides mērķi un attiecīgi jāpielāgo mūsu rūpniecības bāze. Vēlētos atgādināt, ko Angela Merkele pirms divām nedēļām teica pēc padomes tikšanās, kur tika nolēmts nepalielināt CO2 robežvērtības jaunām automašīnām. Nolasīšu to angļu valodā. Mēs šeit tērējam dienas, lai runātu par nodarbinātību. Mums vajadzētu parūpēties, lai neskatoties uz nepieciešamību panākt progresu vidas aizsardzībā, mēs nepavainātu paši savu rūpniecības bāzi. Citiem vārdiem izsekoties, ja mūsu rezolūcijas pieļauj šādus lozungus, tad Īstenībā šeit varētu citēt eh, Merkeles runu. Paldies! Vidā kvadras eh, kungam vārds. Paldies, priekšādātāji! Pirmkārt, es vēlētos pateikties Hibners kundzei par viņas paveikto. Saskaņā ar viņas ieteikumiem ir jāatzīmē dažādi svarīgi jautājumi, ko viņi pieminēja. CO2 izmeši samazinās Eiropā un ASV, bet uh, vispasaules mērogā tie pieaug. Mēs nedrīkstētu aizmirst, ka Eiropas Savienība ir atbildīga tikai par 11% no izmešiem pasaulē, un nākotnē šis skaitlis noteikti vēl saruks, tāpēc, ka uh, Iedzīvotāju skaits pasaulē pieaug, un šie iedzīvotāji noteikti tērēs arvien vairāk enerģijas. Tāpēc ir jāsamazina šis kontrasts starp centieniem, ko mēs ieguldam Eiropā, un eh, starp arvien pieaugošajiem izmešiem pasaulē. Šajā kontekstā es pilnībā piekrītu Hibneris kundzei un Šimanska kungam. Uh, Mums ir rūpīgi jāuzrauga Eiropas rūpniecība, lai samazinātu energocēnu pieaugumā ietekmi uz konkurētspēju, cenšoties eh, nodrošināt ilgtspējīgu ekonomiku. Mums ir jābūt arī striktiem, cenšoties pārliecināt eh, citas valstis lai koordinētu rīcību pasaulē, samazinot eh, klimata pārmaiņas. Protams, mums ir arī eh, jāpievēršas negodīgas konkurences jautājumiem rūpniecībā. Ir skaidrs, ka šī gada konferencē mums vajadzētu uzstāties ar daudz eh, ambiciozākām prasībām nekā agrāk. Dohā mums atgādināja par to, ka Eiropai ir jārunā vienā balsī, un tieši tāpēc ir vajadzīga vienošanās starp dažādām pusēm un politiskajām grupām. Šī vienošanās ir jāpanāk pirms novembra, kad notiks konference. Šādā veidā mēs ietaupīsim laiku konferencē, jo tur būs jādara daudz kas cits. Es gribētu piekrist arī Hibneris kundzei attiecībā uz eh, energoefektivitātes nozīmi. Ir jāsamazina izmeši, un es domāju, ka viņai arī ir taisnība tad, kad viņa teica, ka energoefektivitātei vajadzētu pievērst centrālu lomu gan viņas tekstā, gan arī diskusijās. Paldies! Olas kundze. Nē, viņas nav klāt, Karvaļo kundze. Paldies, priekšēdētāji. Uzskatu, ka Eiropai vajadzētu gūt labumu no savas konkurētspējas, vajadzētu ņemt vērā to, kas tika pieņemts Durbanā. Uh, Šī turbans platforma, diemžēl, ir ļoti neskaidra. Vajadzētu skaidri noteikt mūsu principus, tā lai mūsu rezolūcijā mēs varētu skaidri teikt, ka komisija ir jāpieturas pie šiem principiem. Manuprāt, šeit ir ļoti svarīgi seši punkti. Pirmkārtām, eh, šis Šī vienošanās nedrīkst sadalīt pasauli dažādās valstu kategorijās. Proti, Kyoto laikā tika sadalīta pasaule starp rūpniecības valstīm un attīstības valstīm. Un mērķi bija jāpilda galvenokārt rūpniecības valstīm. Vajadzētu panākt, lai visas valstis dotu savu ieguldījumu šajos kopējos pūliņos Ir jānosaka gan atbildība, gan arī kapacitāte. Iespējams, to varētu piesaistīt eh, indikatoriem, piemēram, IKP uz vienu iedzīvotāju, izmešu situācija, tehnoloģijas attīstība un tā tālāk. Tādējādi būtu relatīvi viegli to noteikt balstoties uz indikātoru kopumu. Otrakārt, vajadzētu noteikt mērķus, kas ir piesaistīti konkrētām valstīm. Ir jānodrošina, lai mērķi tiktu noteikti konkrētiem rūpniecības sektoriem globālā mērogā. Mēs varam noteikt, piemēram, eh, gan mērķus konkrētām nozarēm, gan arī konkrētām valstīm. Šādā veidā mēs varētu izvairīties no oglikļa nopūdes energoefektīvā rūpniecībā. Treškārt, eh, šim ietvaram ir jābūt elastīgākam nekā Kyoto ietvaram. Tāpat te vajadzētu eh, ņemt vērā arī pilsētu iniciatīvas. Nākamais tirgus mehānismi ir jātīsta un ir jāpiesaistā ETS mehānismiem, kas pastāv visā pasaulē. Vajadzētu saglabāt SDM, bet SDM ir jākļūst vienkāršākam. Tam ir jābalstās arī uz valstīm. Piektkārt, vajadzētu integrēt energo efektivitāti. Un seškārt, un tas arī ir pēdējais punkts, ir jānodrošina sadarbība pētniecībā un zinātnē, tātad, kas jau tika pieminēts, šī tīrā attīstība, tīrās attīstības tirgus, sadarbība ar trešajām valstīm un tā tālāk. Tā ir ļoti laba ideja. Esmu pie šiem tematiem piestrādājusi, varu nosūtīt savus darba rezultātus referentei. Paldies tagad Prodīkungs eh, kā pēdējais runātājs. Grazie ai kolēģi, ka mjā... Paldies, priekšādātāji! Paldies arī kolēģiem, kas jau izteicās. Varu sacīt tikai sekojošo. Esmu diezgan skeptisks attiecībā uz šo vienošanos. Līdz šim neesam dzirdējuši nekādu reakciju par balī paziņojumu nekas nav runāts arī par kopīgo atbildību, un tas ir pats izšķirošākais, ja mēs vēlamies vispasaules vienošanos. Ja šī vienošanās neaptvers visu pasauli, tad tā neko nedos. Kyoto mēs izšķīrāmies par tirgus mehānismu, bet tas nevar funkcionēt, ja 50% no izmešu certifikātiem tiek eh, piešķirta par velti. Tāpat arī pastāv backloading eh, fenomens. Protams, tas ietekmē arī tirgus mehānismu. Vēl gribēju norādīt, ka Kyoto protokols sadala pasauli attīstītās valstīs un jaunatīstības valstīs. Tas galīgi nekam neder. Es domāju, ka ja mēs vēlamies pieņemt konkrētus lēmumus, tad mums ir vajadzīgi pilnīgi citi priekšlikumi, kas balstās uz taisnīgumu, godīgumu un vienlīdzību. Tātad, ja runa par izmešu noteikšanu. Galu galā šīs tiesības uz izmešiem ir jāsadala starp visiem cilvēkiem, kas dzīvo pasaulē. Un, eh, ja kādam nekas nav jāmaksā, tad tas arī nav godīgi. Komisionē. Komisijas pārstāvim vārds. Se qualcuno della Commissione prende la parola, prego. Yeah. The Commission welcomes. Komisija apsveic deputātu diskusijas par uh, eh, COP19 konferenci. Visi galvenie temati debatēs jau ir parādījušies, izmeši vēl ar vien pieaug, klimata pārmaiņas ir nenoliedzamas, energo patēriņš pieaug, atjaunīgo enerģiju savotu izmantošana arī pieaug rūpniecībā. Uh, Tāpat arī ir jāņem vērā konkurētspēja tehnoloģijās, ir jānosaka arī galvenie principi, proti, ka visiem ir jāpiedalās, nevar sadalīt pasauli divās daļās, tāpat arī ir eh, jādomā par priekšrocībām, kādas ir tiem, kas sāk darboties pirmie, Kyoto protokolu izvērtēšanu tā tālāk. Kā jau jūs zināt, sarunas par šo jauno līgumu, kas ir jāpieņem 2015. gadā un kas ir jāpiemēro līdz 2020. gadam, jau ir sākušās. Nesen notika sarunas Bonnā, tās bija diezgan iedrošinošas, jo tajās tika atkārtoti šie galvenie principi, proti līgumam ir jābūt tiesiski saistošam, tas ir jāpiemēro visiem un uh, ir arī uh, jāapņemās uh, ievērot galvenais mērķis, proti nodrošināt, lai eh, temperatūra pasaulē nepieaug. Es ņemu vērā to, ko referente teica. Eiropas Savienība nedrīkstētu būt tāds vientoļš burātājs pasaules okeānā. Ir jāņem vērā, ka eh, arī citām ekonomikām ir jāpiedalās eh, šajā līgumā. Esam saņēmuši signāls no ASV, no Korejas, no Meksikas. Arī daudzi citi svarīgi spēlētāji ir sniegušie signāls, proti Ķīna arī vēlas dot savu ieguldu, ieguldījumu un tā tālāk. Tas viss ir, protams, iedrošinoši, bet vēl ar vienu ir daudz darāmā. Iemesls, tad par bonusarunām runājot, 2014. gads būs ambīciju gads. Ir jānodrošina, lai iesaistītās puses nāktu klajā ar solījumiem, ar to, ko tās vēlas sasniegt, un tad mums būs jārisina arī finansējuma jautājums. Varšavā būs jārunā arī par daudziem svarīgiem jautājumiem. Šis process būs pakāpenisks, līdz 2015. gadam būs jāiet uz priekšu pakāpeniski, būs jāņem vērā arī dažādas globālas iniciatīvas attiecībā uz jaunīgiem energoavotiem, oglekļa izmešu samazināšanu, pētniecību un tā tālāk. Un pats pēdējais ir jāatcerās, ka Eiropas Savienība ir apņēmusies uh, uzņemties otrās saistības saskaņā ar Kyoto protokolu un komisija drīz nāks klajā ar eh, šādu priekšlikumu. Mēs ceram, ka jūs to atbalstīsiet. Eh, tagad eh, diskusija beigās dodu vārdu referentē Hibnerei. Trīs minūtes. Paldies. Man ir jāsaka, ka lielākā daļa no mūsu kolēģiem pieminēja jautājumus, ko esmu ņēmusi vērā, varbūt nu tādā vispārīgākā veidā. Atbildēšu savam kolēģim Šimanska kungam. Esam centušies neatgriezties pie dokumentiem, kas varbūt nebija tik veiksmīgi, kuri nedeva um, neko attiecībās progresu. Esam mēģinājuši nodrošināt, lai mēs varētu iziet eh, no eh, šī inertuma. Protams, tas nenozīmē, ka kāds gribētu mūs apkrāpt vai arī, ka mēs būtu atsvešināti vai izolēti. Mēs redzam sev apkārt tikai sabiedrotos. Mēs gribētu, lai visi cīnās par uh, globālās rūpniecības rezultātiem. Protams, pastāv konkurence, bet ja standārti tiek noteikti pareizi, tad mēs visi tajā varam piedalīties. Tā vietā, lai meklētu ienaidniekus, mēs varam teikt, ka mums ir līdzstrādnieki, vai arī mēs zinām, kā sadarboties eh, ekonomiskā ziņā. Merkels citāts ir ļoti jauks, pacentīsimies to izmantot. Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas uzsvēra, ka mums vajadzētu kontrolēt situāciju Eiropas rūpniecībā. No vienas puses mēs, protams, neaizmirsīsim par klimata problēmām, bet no otras puses mums vajadzētu paturēt prātā arī mūsu konkurentus. To, ko pieminēja Leho, arī ir ļoti svarīgi. Eiropai ir jārunā vienā balsī. Nedrīkstētu būt tā, ka padomi saka vienu, uh, komisija kaut ko citu, un mēs absolūti kaut ko pretēju. Mums ir vajadzīga kopēja nostāja. Centīšos ņemt vērā arī Karvaļo kundzes ieteikumus. Tādējādi pievienošu šeit vairākus punktus. Prodīkungs, es tik ļoti neticu Kyoto protokolam, nedomāju, ka tas ir labs pamats sarunām. Ar pašreizējiem nosacījumiem nepastāv pārāk daudz iespēju nodrošināt ticamību un orientēties uz nākotni, taču es domāju, ka mēs varēsim izveidot tādu dokumentu, ko visi sapratīs un ko visi varēs akceptēt. Jā, paldies, Kimners kundze. Nu, uzreiz, uzreiz, ķersimies tālāk pie nākamā darba kārtības jautājuma, došu pārdu Savēlas kundzei, lai viņa mums pastāst par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu nu, 20 minūtes šīm debatēm. Nevairāk. Tāpēc 5-7 minūtes referentei ievadvārdiem lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Lielas paldies. Mums ir jādomā par investīcijām, alternatīvās degvielās un arī par alternatīvu infrastruktūru. Šādā veidā mums būtu iespēja arī veicināt eh, jaunpienācējus tirgu un veicināt arī konkurenci šajā jomā. Pašlaik situācija attiecībā uz tehnoloģijām un degvielām ir arvien grūtāka. Arī iekšējā tirgu ir ļoti grūti panākt eh, lielu īpatsvaru, jo uh, nav daudz tādu transporta līdzekļu, kas brauktu ar degvielu, kas netiek ražota no naftas. Ir grūti arī atrast uzpildes vietas, un uh, situācija ar šādiem transporta līdzekļiem parasti ir daudz sarežģītāka nekā ar parastajām uh, degvielām. Tāpēc uh, Protams, paldies par komisijas priekšlikumiem attiecībā uz infrastruktūras veidošanu arī alternatīvajām degvielām. Mūsu mērķis ir samazināt Eiropas Savienības atkarību no naftas. Investīcijām ir galvenokārt jāorientējas uz pieprasījumu un ir būtiski arī balstīties uz eh, tādiem pamatiem, kas nav atkarīgi no konkrētām tehnoloģijām. Uh, Tieši tāpēc vajadzētu veicināt pētniecību un attīstību. Šādā veidā mēs varēsim veicināt jaunās tehnoloģijas tirgū, ļausim tām labāk iesakņoties tirgū. Esmu iesniegusi atbilstošus grozījumus. Komisija vēlas pieņemt arī tipoloģiju, kas ir būtiska, jo šī direktīva attiecas uz daudzām valstīm, tā neapstājas pie robežām. Nedrīkstētu pastāvēt eh, cīniņš, piemēram, starp Vāciju un Grieķiju vai Vāciju un Franciju. Man ir arī konkrēti grozījumi, ko esmu iesniegusi, lai panāktu kompromisu. Šajā cīņā, kas šeit parādās, un cerams, ka šis kompromiss arī gūs atbalstu. Uh, ir ļoti svarīgi, lai mēs nodrošinātu šādus centienus, ir jānodrošina arī eh, jaunpienācēju tirgu iekļūšanu tirgu. Protams, vajadzētu arī koncentrēties uz eh, to, ko ir sagatavojusi komisija, bet eh, ja tā būs, tad trīs, četru gadu laikā uh, būs arī naftas eksports no ASV. Mums vajadzētu kļūt realistiem. Tik drīz mēs no naftas nevarēsim atbrīvoties. Tā kā ASV gāzi var sarežot lētāk, tad naftas kļūst arvien vairāk. Uh, mums vajadzētu domāt arī par jaunu eksporta tīklu izveidi gāzei. Šāda alternatīva eh, tehnoloģija, protams, ļautu mums eh, izvairīties no atkarības no naftas. Bez tam ir jādod perspektīvā arī māju uzpildes eh, ierīcēm, home refueling kits. Šeit būs noteikti liela attīstība, īpaši 2017. un 2018. gadā, jo īpaši ASV. Arī Eiropā vajadzētu par to domāt, bet pašlaik šajā priekšlikumā nav nekādu norāžu šajā sakarībā. Es labprāt iesniegšu grozījumus un cerams, ka jūs tos atbalstīsiet. Tas, protams, ir kaut kas jauns, un tieši tāpēc es eh, labprāt ar visiem sadarbošos. Uh, Noslēgumā es vēlētos jums atgādināt sekojošo. Protams, mums ir jābūt ambicioziem attiecībā uz mūsu mērķiem, bet vienlaicīgi mums ir jāpaliek arī realistiem. Pēc labākais, ko Eiropas Savienība varētu šādos mēģinājumos darīt, ir nodrošināt vajadzīgo finansējumu pētniecībai. Bez tam vajadzētu arī izveidot tipoloģiju tā, lai Eiropas pilsoņiem būtu vienkāršāka ikdienas dzīvē. Es labprāt uzklausīšu jūsu reakciju par šo tematu, gribētu dzirdēt jūsu viedokļus un cerams, ka mums izveidosies laba sadarbība. Paldies! Grācija, Niki. Lielas paldies, Cēlēs kundzei. Tālāk ānu referentiem katram eh, trīs minūtes brezinkungs. Eh, děkuji za slovo. Eh, Vás paldies. Úsilí komise eh, vydat tuto legislativu je velmi důležitá a... Paldies. Paldies komisijai par šo priekšlikumu. Un priecājos, ka varam šeit runāt par visiem šiem alternatīviem degvielas veidiem. Tas ir ļoti apjomīgs priekšlikums. Paldies arī Cevēlas kundzei par sagatavoto ziņojumu. Tiešām viņai ārkārtīgi daudz interesantu ideju un iniciatīvu, kas saistīts ar dažādiem degvielu tipiem, gan šo saspiesto gāzi, gan sašķidrināto dabas gāzi, gan ūdeņradi un tā tālāk. Te viss ir lieliski un ir vajadzīgas atbilstīgas infrastruktūras. Tāpat nepieciešams arī definēt uh, distanci, kas, piemēram, tad būtu pieejams tur šādiem uzpildus punktiem, un tas ir, protams, viss jāsastaist arī ar rūpniekiem. Viņiem ir jāņem vērā šīs nianses, šīs idejas. Un es domāju, ka mm, jābūt arī kaut kādu veidu harmonizēšanās procesam Eiropas Savienībā, jo transports taču iet pāri robežām, te vairs nav nekādu robežu, uh, Un līdz ar to šobrīd eh, nu, būtu muļķīgi, ja nav šādu uzpildus punktu visā Eiropas teritorijā, tad šis transports nevarēs arī pārvietoties pār robežām. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai tās dalība valstis, kas uzņēmušās veidot tādu minimālo tīklu alternatīviem degvielas punktiem, lai šīs dalība valstis saņemtu arī tādu zinām manevrēšanas iespēju un varētu savus mērķus sasniegt tajā brīdī, kad tie tiek definēti. Iesniegšu par šo jomu arī vairākus grozījumus. Īsti nezinu, vai esmu pareizi sapratis atsevišķus šī tiesību akta uh, rindas. Nu, tātad par elektriskajām automašīnām runājot, te ir, esam aizmirsuši, piemēram, par indukcijas uzpildi. Un arī šajā ziņā vajadzētu tiesību aktus saskaņot un normas saskaņot. Uh, Es um, grasos ļoti cieši sadarboties ar Cavēls kundzu un citiem mēnu referentiem, strādājot pie šī jautājuma. Paldies par uzmanību. Grāci. Es paldies, saka priekšsēdētāji, tālāk Langis kungs. Paldies, priekšsēdētāji, godējumie kolēģi. Protams, ja mēs vēlamies uh, šādu plānu pieņemt, tad mums ir jāatcerās, ka tas būs saistīts ar uh, lielu finansējumu, un tad ir jāzina, vai šīs prasības ir pareizas. Man ir vairāki jautājumi. Es īsti nezinu, vai šis kritērijs vietu atlasēji degvielas uzpeldes stacijām alternatīvai degvielai ir eh, pareizais. Vai tas ir jābalst uz attālumu? Vai mums tiešām vajadzētu teikt, ka ik pēc 200 vai ik pēc 50 kilometriem ir jābūt eh, uzpildes stacijai? Uh, Kāda jēga ir uzstādīt eh, degvielas uzpildes staciju vietā, kur varbūt šāds transporta līdzeklis aizbrauc tikai vienu reizi, nu, braucot no Parīzes uz Stokholmu, kamēr ap Parīzi ir ļoti daudz šādu transporta līdzekļu, un viņiem šīs uzpildes stacijas ir tiešām nepieciešamas. Tātad es nezinu, vai distance ir pareizais kritērijs uh, uzpildes staciju izvietošanai. Ir jādomā par pieprasījumu, eh, vai šādas stacijas vispār ir vajadzīgas. Uh, Attiecībā uz um, rozēšu un kontaktdakšu standartiem arī mums vajadzētu pārdomāt. Atcerēsimies, ka uh, elektroautomobīļiem var būt divu veidu uzlāde. Var notikt uzlāde ar parastajā uh, maiņstrāvas sistēmā, tas ir otrās, uh, otrā tipa, tā ir otrā tipa kontaktdakša, bet uh, Dāmas un kungi, šāda uzpilda ilgst astoņas stundas. Es nedomāju, ka ir liela jēga ierīkot eh, šādu uzpildi eh, četrās stacijās, kas eh, atrodas ļoti tālu no mm, dzīves vietas. Diez vai astoņas stundas kāds stāvēs stacijā, lai uzpildītos. Vajadzētu izmantot DC līdzstravas sistēmu, kas nodrošina ātrāku uzlādi. Uh, Tā tad ir jāpēredz aba veida uzlāde, gan šī īstermiņa, gan ilgtermiņa uzlāde. Vajadzētu padomāt par to, lai Eiropas rūpnieki zinātu, e, kāda veida transporta līdzekļi ir jāražo un kāda veida uzlāde ir vajadzīga arī, lai šeit neno, netiktu pieļautas kaut kādas kļūdas. Par finansējumu arī šeit mums vajadzētu sniegt precīzas atbildes. Ja mēs vēlamies izveidot struktūru, tad eh, būtu prātīgi, ja mēs eh, ņemtu vērā arī tos, kas vēlāk pārdotu degvielu. Un tad mēs arī uh, iekļautu jau tagad ekonomikā darbojušās personas, nevis uh, ar subsīdijām tagad būvētu stacijas, kas vēlāk nemaz netiks izmantotas. Dāmas un kungi, vajadzētu atcerēties, ka resursi, kas tiks ieguldīti, ir jāiegulda tā, lai tie palīdzētu Eiropas ekonomikai. Hols kundzei vārds tālāk. Paldies! Gribu pateikties referentei par viņas atzinumu. Un arī paldies, ka viņi lūg piedāvā šo sadarbības atmosfēru, kas, protams, vērtējums atzinīgi. Domāju, ka kopumā šis priekšlikums no komisijas ir ļoti pozitīvs pēc sava rakstura, un mēs esam ļoti lielā mērā atkarīgi no naftas šeit Eiropas Savienībā. 94% atkarība, un tam, protams, ir milzīgi ietekme arī uz to mm, līdzekļu apjomu, ko mēs mm, atdodam prom no Eiropas Savienības, un, protams, tam ir arī zināmas sekas uz piegādes drošību. Tāpat laikā sastopamies ar klimatu pārmaiņu problēmu, un mums taču vajadzīgs, nu, pārveidot transporta sektāru. Tāpēc šis priekšlikums attiecību uz alternatīvām degvielām un infrastruktūrām ir ļoti augstu vērtējums. Tas mums bija vajadzīgs. Nevaram no nu, izvairīties no šīs atkarības, ja neizveidojam alternatīvas infrastruktūras, un tāpēc svarīgi to atminēties. un svarīgi pietuvēties pie ierosinātiem standartiem infrastruktūra izveidē. Īpaši atzinīgi vērtēja priekšlikumu izveidot kopēju standarta saskārni uzlādes vai uzpildes sūkņiem. Jo mēs taču vēlamies, lai tas būtu Eiropas vienotais tirgus, vai ne tā? Nu, varbūt nedaudz termiņš ir jāpavirz uz vēlāku laiku jo ir atsevišķas tādas vietas un reģioni, kas ir bijuši avangardā infrastruktūra izveidošanā, nu, varbūt nav ievērojuši tos standarts, kas tie ierosināti šajā priekšlikumā. Mums jāpārliecinās, ka šiem reģioniem tiek dots nedaudz vairāk laika, lai viņi varētu pielāgoties jaunajiem standartiem. Kas attiec uz Cavels kundzes atzinumu, tad, eh, nu, man nešķiet, ka būtu atbilstīgi dalību valstīm pašām veikt izmaksu analīzi, tas, manuprāt, būtu tāds liels sloks uz to pleciem, jo, ja mēs veicam izmaksu analīzi un iegūmu analīzi, tad tādā gadījumā ir jāskatās uz pašreizēju situāciju, vai ne tā, uz visu šo naftas situāciju, CO2 emisijām un tā tālāk. Tas nozīmē, ka uzdevums ir gandrīz neiespējams. Nu, vismaz dalību valstīm nedomāju, ka mums vajadzētu to no viņām pieprasīt. Domāju, ka svarīgi, lai mēs virzamies uz priekšu ar augstu standartu ieviešanu, uh, Un eh, domāju, ka dalību valstu valdības mums dos ziņu, ja tas viņam nešķitīs iespējams. Un vienu brīdi man likās, varbūt mums vajadzētu šeit arī specifiski noteikt attiecībā uz ūdeņu, ja, piemēram, 5. pantā par to tiek runāts, kur teica, ka infrastruktūrai vajadzētu tikt izveidotā visā nacionālajā teritorijā. Nu, piemēram, tādās valstīs kā Grieķijā un Lielbritānijā, kur, piemēram, ir salas. Un tā tālāk tas nebūs īsti realistiski, un varbūt mums vajadzētu runāt par kontinentālo teritoriju, izslēdzot šādā veidā salas. Attiecībā uz alternatīviem uzlādes punktiem, eh, ceturtā panta sastā daļa, tad tiek runāts, ka vajadzētu būt eh, šiem mērām instrumentiem, uzlādes punktiem, nu, piemēram, mājās tas varētu būt svarīgi, bet nesmu gluži pārliecināts, ka šāda veida uzlādes punktiem būtu vajadzīgiem, eh, būtu vajadzīgs uzrādēt arī publiskās uzpildes vietās jo tādā gadījumā to var izmantot kā tādu uzlādes un glabāšanas mehānismu, bet publiskajos punktos taču jānotiek vienkārši straujai uzlādē, straujai uzpildē, piemēram, kamēr notiek iepirkšanās vai kaut kas tam līdzīgs. Tādā veidā samazināsies arī izmaksas. Turklāt domāju, ka mums vajadzētu pārliecināties, lai, piemēram, šajā priekšlikuma tekstā tiktu pieminēts piemērots uz, nu, formulējums, kamēr notiek uzpilde, nu, lai, piemēram, lūk, ņemt vērā visas jaunās tehnoloģiskās attīstības. Un 4. pantā 8. punktā savukārt domāju svarīgi paredzēt patērētājiem iespēju e, izmantot citu elektrības piegādātāju uzpildē, uzlādē. Te runājam par konkurenci. Mums vajadzētu pārliecināties, ka konkurences e, princips ir visam pamatā. Un visbeidzot, Domāju, ka šis ir īstais brīdis, kad uzstāt, ka mums nepieciešama standartizācija arī, eh, arī attiecībā uz sūkņiem, jo gal galā beigās būs ļoti daudz un dažādas degvielas, vai ne tā, kas eh, tiks uzpildītas šajās eh, uzpildes stacijās. Un, nu, lai nebūtu tad patērētājiem nekāds saikums, vajadzētu būt atšķirīgiem sūkņiem katram degvielas tipam, lai nebūtu tad nekādi sajukumi. Paldies! Tālāk tas ir Nauska kungam vārds. Lielas paldies priekšādātāji! Arī es no savas puses gribu teikt paldies referentei Cavels kundzei par šo projektu, kas risina tēmu, kas mums visiem ārkārtīgi nozīmīga. Domāju, ka vēl ir ļoti daudz jautājumu, kas ar šo tēmu saistīti, kā jau kolēģi teica. Diskusijas, protams, ir nedaudz sarežģītas, tāpēc ka mēs faktiski joprojām nesam pārliecināti, kādas būs šīs tehnoloģijas, kas uh, tiks laistas uh, apgrozībā, un šobrīd pamatojamies uz kaut kādām teorētiskām definīcijām, administratīviem pasākumiem, jo nedaudz pāragri vēl runāt par šāda veida tehniskiem risinājumiem, nu, vieniem vai otriem risinājumiem, lai arī tekstā tie tiek pieminēti. Nu, vienalga par kādām degvielām mēs šeit runātu, un eh, Tāpēc vairāk jautājumu, kā jau kolēģis Lange teica, kā piemēram definēt distanci starp dažādām uzpildes stacijām kā noteikt nepieciešamo skaitu izveidošanas, eh, eh, tā teikt, vietas, jo ir valsts, valsts ir ļoti atšķirīgas, ir, eh, nu, daudz no šīm valstīm, piemēram, ir, nu, ar uzpilstacijām, kas pieder privātiem uzņēmējiem, un tie, protams, izveido tās, eh, nu, nedomājot par šāda veida kodiem noteiktiem atrašanās distancēm un tam līdzīgi. Kas attiecas uz uzpildes veidiem un saskaņošanu šai ziņā? Protams, ka mums ir bijuši ļoti daudz un dažādi uh, Um, veidi. Nu, piemēram, atceramies kaut vai mobilos telefonus ar uzlādes iespējām. Nu, pamēram, pagaidām situācija tur ir normalizējusies, bet atcerēsimies, ka um, šī situācija nebūtu nav tik vienkārša. Manuprāt, līdz pat šim brīdim mums nav izdevies izveidot kaut kādu vienādu bateriju tipu, kas tad būtu atbilstīgi visiem telefoniem. Līdzīgi tas būs ar automašīnām Nu, lūk, kaut vai lūk šīs, šīs distances starp vienu un otru uzpildes stāciju ir dažādas dažādiem degvielu tipiem. Un eh, to nepieciešams atcerēties. Tāpat laikā domāju, ka šis debats ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo mums ir jāspriež par šīm jaunajiem virzieniem, jaunajiem ceļiem, jauno attīstību, jaunajiem standartiem, kas varētu stāties spēkā un um, dažādām pētniecības jomām, kas var virzīties uz priekšu, bet nedrīkstam būt pārāk ierobežojoši, restriktīvi attiecībā uz dalību valstīm, jo tie apstākļi, kādos tās darbojas, ir ļoti atšķirīgi. Un um, katrā ziņā arī autobūvē neesam vēl labi konstatējuši, kas tad būs tas galvenais, nu, varbūt tāds izšķirīgākais virziens Nu, priecājos, ka varēju paust savu viedokli. Paldies priekšādātāji. Grāce, kolēģi. Lielas paldies Pašanovska kungam. Nākamais runājums. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlendő az alter... Paldies priekšādātāji, sākam Mezaras kungs. Gribēju teikt, ka atzinīgi vērtēju šo alternatīvās degvielas priekšlikumu, bet tāpat laikā man ir arī tāda, nu, diezgan daudz bažu, jo domāju, ka daudz kas no tā, ko komisija šeit ierosina, būs ļoti dārgi. Uh, jāņem vērā pašreizējos apstākļus dalību valstīs, kāda ir to nostāja, kāda ir to, kāds to izvietojums un tehnoloģiskā attīstība, kas nebūtu no vienā līmenī visās dalību valstīs. Ir nabadzīgākas dalību valstis, piemēram, austrumu pusē, eh, kas vēl nav nonākuši līdz tādam attīstības līmenim tehnoloģija ziņā, un tā rezultātā tas var būt milzīgs sloks valsts budžetam. Priekšlikumu ietvaros komisija turklāt saka, tā vēlētos gan redzēt jaunas tehnoloģijas, bet tās vēl nav gatavas tirgumu, un tiek runāts arī par juridiskām saistībām. Tas man jāsaka rada problēmas. Protams, ka mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai virzītos uz priekšu, bet gribu jums atgādināt to, tos izdevumu līmeņus, ko nesīs līdz šādas prasības. Un pat visi šie aprēķini, kas te tiek atspoguļot, manuprāt, e, nu tomēr ir nepilnīgi. Būs vēl vairāk izdevumu. Mēs taču runājam par uzpildu stācijām, par visiem šiem uzpildus punktiem, par to, ka nepieciešams pārliecināties, lai elektrība tiek arī pievadīta šādām uzpildus stācijām. Tā tad ir virkne starpsavienojumi, pieslēgšanās tīkliem un tā tālāk. Kas attiecas uz slogu budžetam, kas tad beigu beigās nesīs šo slogu saviem pleciem privātais sektors, un tad tādā gadījumā tie būs eh, pircēji, patērētāji. Un es negribētu, lai nabadzīgākajās dalību valstīs, kur jau tāpat ir budžeta ierobežojumi, un kur jau tāpat pirkšanas, pirktspēja ir samazinājusies, šādā veidā vēl tiek uzlikts sloks patērētājiem pleciem. Es nedomāju, ka tik strauji situācija mainīsies līdz 2020. gadam. Arī investīcijas varētu būt diezgan riskantas reizēm, piemēram, ir dažāda apmēra tirgi, ir tādi tirgi, kuros var varbūt tāda tik liela atdeva investīcijām nevar būt. Nu, tāpēc es domāju, ka mēs zināmā mērā šobrīd atbalstām tehnoloģijas, kas vēl nav nobriedušas pēc sava rakstura. Es domāju, ka mums jādod tam laiks, jādod laiks nobriest, attīstīties, un tāpēc šobrīd šāda attieksme vēl ir riskanta. Vēl pāris komentāri. Alternatīvās degvielas un tradicionālās degvielas. Nu, ja tās tiek aplikts ar nodokli vienā līmenī, tad nebūs nekāda veida konkurētspējas priekšrocību. Atcerēsimies kas notika, piemēram, ar dīzeļu cenām. Šobrīd dīzeļu cenas ir par 40% mazāks nekā benzīnam. Un tas jāņem vērā, arī šīs atšķirības jāņem vērā analīzē. Atcerēsimies arī CO2 emisijas. CO2 emisijas, protams, tiks uh, cerams pateicoties šādai pieeja samazinās, bet tāpat laikā jāatminas, ka elektrības ražošana arī varētu, nu, tikt veikta izmantojot fosilo degvielu, un tad atkal rastos CO2 emisijas. Paldies tālāk Vidāls Kvadraskungs, lūdzu. Paldies priekšādātāji, paldies! ņemot vairāk Eiropa, jo vairāk kļūst atkarīga no, ir ļoti lielā markarīga no naftas un vēl šo atkarību izbeigt, tad šis komisijas priekšlikums, es domāju, jāvērt atzinīgi. Protams, ka viens no lielākajiem šķēršļiem alternatīvu degvielu izmantošanā, kā piemēram elektrības, ūdeņraža un citu izmantošanā, ir tas, ka pietrūkst atbilstīgas infrastruktūras. Šī enerģijas avote um, ir, ir labi, bet enerģija ir jāsaražā, tā ir jāuzglabā, kaut kā jā, jātransportē un tad arī jāizplata. Un kā jau Cevels kundze pamatot norāda, uh, iespēja uzpildīt transporta līdzekli, jāsaka, vēl nav piedāvāta patērētājiem šādu degvielu gadījumos. Tomēr ta, viņa uzsver, ka mums nepieciešams pievērst uzmanību arī tam, cik, liet, cik daudz maksātu šādu alternatīvu enerģiju e, veicināšanu, jo, protams, ka tas būtu daudz dārgāk nekā attiecībā uz naftu. Mērķi, ko esam noteikuši, e, protams, nevarēs tikt sasniegt tāpat vien par velti, bet mums jāizvērtē, cik efektīvas, cik ekonomisks, cik rentabls būs šādas investīcijas un izdevumi. Nedrīkstam ignorēt faktu, ka elektriskās automašīnas šobrīd ir vienīgā, ir iespējama alternatīva tikai tad, ja tiek būtiski palielināt atjaunīgo resursu ražošanu. Šobrīd tas ir problemātiski, īpaši garās distancēs. Turklāt uh, Piekrīt arī Cevels kundz paustajām bažām par to, ka ūdeņradas kā tehnoloģija un kā degviela vēl nav gan nobriedz un ir saistīts ar dažādu veidu riskiem. Tāpēc arī investīcijas ir riskantas šajās tehnoloģijās, jo tehnoloģijas vēl nav gatavas vai nav pilnībā notestētas un pārbaudītas. Ar ka tik žēl, ka šeit nav klāt Vittorio Prodi, jo viņš pilnīgi noteikti šai jomā nu, dotu mums daudz optimistiskāku perspektīvu. Will... Visbeidzot, ceru, ka šis priekšlikums dos ieguldījumu mūsu tālākajās diskusijās arī par biodegvielu, jo arī tādā veidā mēs varam samazināt mūsu enerģijas sektora atkarību no naftas un mēs varam padarīt transportu daudz vidē draudzīgāku, par daudz vidē draudzīgāku, bet nedrīkstam arī aizmirst nepieciešamo līdzsvaru starp ilgtspējību un konkurētspēju. Lūk, kas man sakāms. Chiedo alla Commissione Paldies. Es lūkšu komisijai. Un es arī lūkšu Civēles kundzei, lai īsi izteikties komisiju. Es gribētu pateikties referentei Cavēles kungai par viņas atzinumu projektu, jo ir jāsūt signāls, lai alternatīvo degvielu varētu ieviest tirgu. Ir arī pareizi norādīts referentiem un dažiem locekļiem, kad Eiropa ir atkarīga no importētās naftas, un tāpēc ir tirgus alternatīvām degvielām, un ir ierobežots no augstām cenām, izmaksām, lai uzpildītu un uzlādētu, lai Eiropas Savienībai būtu pietiekoši uzlādēšanas un uzpildīšanas stacijas, tad mums ir jālauž aburtais loks, kur neviens negrib pirmais spērt soli. Šis ir izaugsmas iniciatīvas lai būtu skaidrība, ka privātais sektors varētu ieguldīt tirgu, direktīvas skatās uz alternatīvo degvielu ieviešanu, bet trūkums, infrastruktūras trūkums, specifikācijas trūkums, tas ņem vērā atšķirīgos transporta veidus un pieņem tehnoloģiski neitrālu viedokli. Visiem degvielām vajag dot iespēju. Ja runa ir par uzpildu stacijām, tad tas ir bāzēts uz dalību valsts prasībām un re referenta ziņojumā, tad Eiropas tirgumu ir jābūt priekšgalā salīdzinot ar ASV, Ķīnu un Japānu. Mēs jau esam iekavējuši. Paldies! Un paldies par saprašanu, Nikī Lūdzu! Priekšādātāji, liels paldies! Es vēlētos pateikties arī visiem kolēģiem par interesantajiem komentāriem. Esmu atzīmējis šeit svarīgākos jautājumus un uh, centīšos atrisināt problēmas, kas ir radušās. Ceru uz konstruktīvu sadarbību mūsu starpā. Paldies! <laughs> Grazie, veramente. Paldies! Tas bija izcili. Paldies! Liels paldies! Grozījumu iesniegšanai termiņš ir 2. septembris, pusdienas laika, 12. dienā, lai mums būtu pietiekam laiks, lai šo pārunātu. Mums ir apmēram 20 minūtes, jo mēs esam um, lūguši, lai komisāri ierodās drusku vēlāk. Trautmaņa kundze, jūs vārds. Paldies, priekšādātāji. Paldies priekšādātāji. Nu, gribu paust nedaudz pārdomas, vairāk nekā, nu, iedzināties detaļās par šo ziņojumu, jo mums ir laika ierobežojumi. Un šodien gal galā mums būs eh, iespēja runāt arī ar Kruskunds tieši par šo tematu. Gribu teikt lielu paldies saviem kolēģiem par viņu komentāriem, ieguldījumu, gan rakstiski, gan mutiski. Uh, Un gribēju teikt, ka šī ziņojuma mērķis ir izanalizēt, kā šie noteikumi attiecībā uz elektroniskajām komunikācijām tikuši īstenoti, cik tie bijuši efektīvi pavisam konkrēti visās dalībvalstīs, uh, kopš eh, šie noteikumi īstenoti, kopš 2013. gada jan, janvāra. Tātad 2007. gadā tika pieņems likumdošanas priekšlikums, sarunas eh, noslēgts 2009. gada beigās par to, ka visa šī elektronisko komunikāciju pakotne ir jāīsteno un eh, tā, var sakot, jānodod transponēšanai. Es toreiz biju referente par visiem šiem dokumentiem kopumā un jau toreiz vēlējos precizējumu. Respektīvi, ka mērķis nebija par katru cenu dalību valstīs sagatavot šīs pakotnes eh, tekstu, ka, pēc, ka, pe, ar katru burtu, nē. Galvenais bija tas, ka, lai darbu īstenojot, tiktu panākta mērķi, un tāpēc reizēm bija diezgan frustrēta un vīlusies, jo šie mm, kompromisi, pie kā mēs nonācām ar padomu, tiešām bija ārkārtīgi dīvaini. Un e, mums likās, ka vajadzēja pieļaut zinām melastības e, variantu dalībvalstī, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību un tirgus īpatnību šai sektorā. Šis ziņojums līdz ar to man dod iespēju atsaukties uz pamata metodoloģiju. Mēs vēl neesam uh, atraduši pietiekami daudz iespēju, kā runāt, nav bijis pietiekami daudz laika, lai runātu par izgāšanos vai veiksmu stāstu. Mēs nevaram vēl runāt īstermiņā par uh, regulas pārskatīšanu. Lielākā daļa mūsu darba ir saistīta ar novērtējumu par to, kas ir darbojies, eh, kas ir izdevīgi, izdevies šīs pakons īstenošanas rezultātā, tātad, kas ir bijis liederīgi, kas izmantots, vai kas neticis izman, nav ticis izmantots un, tāpēc, un kādiem aslu pēc. Uh, Un tāpēc, lūk, ir šie galvenie temati, par kuriem arī tad varam diskutēt un varam eh, runāt arī nākamajā mandātā. Tāpēc šajā ziņojumā esmu pievērsusies tikai par šiem, lūk, šiem īstermiņa punktiem. Un to jūs arī varat redzēt manā ziņojumā. Turklāt domāju, ka ir vajadzīgs padziļināts pētījums attiecībā uz telekomunikāciju sektoru, jo tas ir ļoti svarīgs sektors un e, mums ir vajadzīga juridiska skaidrība, atbild, jābūt arī mums, kā likumdevējiem, jāuzņemas atbildība, tā, lai mēs nodrošinātu arī paredzamību un līdz ar to veicinātu investīcijas šajā sektorā, un tas taču mums ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs pietiekami daudz laika, lai mēs izanalizētu situāciju, lai mēs varētu vienoties par tām ambatnostādnēm šeit parlamentā, ko tad tālāk nodot padomēji. Tajā brīdī, ka tiks likts priekšā jauns likumdošanas priekšlikums. Tas ir šī pašiniciatīva ziņojuma mērķis. Jautājumi bija skaidri, tātad otrajā posmā esam nonākuši pie analīzes, ir jādefinē tirgus, runājam par simetrisku vai asimetrisku regulu, um, eksante vai eksposta analīzi un 7.7. pāntu līgumā. ir nepieciešams panākt, lai tirgus darbotos pēc iespējas optimālākā veidā un piedāvātu investīciju priekšnosacījumus. Uzņēmumiem līdz ar to ir nepieciešama kaut kāda redzamība un paredzamība. Jāsaka, līdz šim tirgus ir bijis tāds šai jomā, ka investīcijām situācija nav bijis labvēlīga. Mums ir jāpārliecinās, ka ir atbilstīgā likumiskā drošība, lai arī patīrētāji turklāt būtu apmierināti ar piedāvāto izvēlu un, ko, un konkurēt apvidojošiem apstākļiem. Tāpēc esmu konsultējusies ar daudzām pusēm un esmu guvis mācību. Pašreizējais ietvars nav, bijis, izma nav ticis izmantots pilnīgā mērā, kā to būtu varējuši darīt, eh, arī tāpēc, ka ir pieturots politiskās gribas dalībvalstīs, bet ne tikai tāpēc. Un tieši šī iemesla dēļ rodas jautājums par to, cik vajadzīgs ir šāds jauns likumdošanas priekšlikums, ja pašreizējais ietvers ar pasākumiem, kas jau paredzēti, vēl nav īstenoti un vēl varētu tikt īstenot, nu, piemēram, 15. punkta apakstējs 4. apakšpunkts, kur tiek runāti, piemēram, eh, jaunās paudzes tīklu, eh, ieviešanas iespējas, riska sadals, risku un tā tālāk. Te runājam par tādu likumdošanas instrumentu, kurā ir kļūdas un kas nav izmantots pilnībā un gribu uzstrāt uz šo punktu, jo nedrīkst taču bez iepriekšējas analīzes likt priekšā kaut kādus jaunus mērus, atkal vajadzīgi ietekmes analīzes, piemēram, uz sociālā ietekme jā, jāapsver, un tas jādara padziļinātā veidā. Runājot par šo ietveru noteikumu apjomu, es domāju, ka katra katras analīzes pamatos ir jāņem vērā arī pētniecības jaunākie sasniegumi. Vēlamies taču izvairīties no tā, ka, lūk, kaut kādā veidā tiktu kropļota konkurence un varētu secināt nākt par labu vienai vai otrai pusē, vienai vai otrai tehnoloģijai, piemēram, OTT jomā. Mums jāpārliecinās, ka e, šie pakalpojumi ir ekonomiski e, un e, vienlaicīgi pilda vis, is, at, ir atbilstīgi visiem noteikumiem. Priekšā tā taisa turklāt grib vēl uzsvērt ka nepieciešama saskaņotība visu šo piedāvāto priekšlikumu starpā. Ja starp likumdošanas priekšlikumiem, starp stratēģiem jābūt saskaņotībai, tā lai tik nodrošinātu juridiskā skaidrība sektoram kopumā un būtu pēc iespējas labāki apstākļi mūsu patērētājiem. Paldies! Grāts, reparora! Paldies, kolēģi Altmanu! Paldies! Paldies Trautmaņa kundzei par viņas ziņojumu. Tas ir ļoti pragmatisks un norāda uz pasākumiem, kas mums ir jāveic, un tas ir ļoti labs ietvars mūsu pārunām. Kad mēs runājam par telekomunikācijas sektoru, kad mēs sakam, ka mums to vajadzētu uzlabot, tas ir nepareizais sākuma punkts. Uh, telekom un IKT nav tikai veicinoša tehnoloģija un vajadzīga, lai darbotos novatoriskums vai visā mūsu sabiedrībā, ir ļoti svarīgs pārbaudījums mūsu Eiropas iespējai uzņemt konkurenci ar pārējo pasauli. Un, ja mēs skatāmies no tā viedokļa, tad pašreizējais telekom pakotne nav ieviesus, izdarījusi to, ko vajadzēja. Varbūt viņš ir īstenots pārāk lēni, viņš nav izmantojis visas iespējas, kas ir paredzētas, un varbūt tas nav diezgan, bet varam teikt, ka mēs nees, mums nav veicies tā, kā mums vajadzētu. Eiropa ir atpalikusi ja mēs runājam par konkurētspējas situāciju Eiropas telekom tirgū, mums ir pārāk daudz operatoru un arī pārāk maz. Mums ir ļoti daudz operatoru visā Eiropā, bet katram patērētājiem nevajag divus vai trīs. Tātad Mēs esam vai nu pārāk stipri un arī pārāk vāji. Viņi ir pārāk stipri savos tirgos, un tāpēc liedz pieeja tirgumu citiem konkurentiem, bet pārāk vāji, lai veikt inovācijas, attīstīties un, un ieguldīt tā ir digitāla lieta, pārāk stipri, pārāk vāji, pārāk daudz, pārāk maz, un no tā perspektīva mums ir jāskatās, ko darīt. Un viens no interesantām lietām, ko novērot, kad ļoti daudz mūsu tiesību akti atbalst nacionālos tirgus, veido ierobežojums pie robežām, uh, jo ne tikai tāpēc, ka tirgi ir nacionāli, bet apvienošanās starp konkurentiem un viņi sadarbojās ar valsts regulatoriem un viņi ierobežo tirgu un ir vairāk piemēri. Vispirms ir daudz barjeras, šķēršļi pieeja, piekļūšanai tirgum, kā īsteno mūsu likumdošanu, jo spektrum piešķiršana ir ļoti valsts bāzēts. Un paradoks ir, mēs esam ļoti vēlamies, lai būtu viss Eiropas attīstība, bet mums ir pārāk daudz valsts likumdošana, un es gribētu pārunāt par maziem soļiem, kas mums ir jādara, lai veiktu pārmaiņas. Bet mums jāstās uz lielo ainavu. Un, cik es saprotu no priekšsēdētājs, mums ir jābeidz šīs diskusijas, tad, tad mums ir jāizmeklē, kā mēs varam veicināt pār, pārvalsts tirgus, spektru koordinācija, atvērt 700 vilni un paldies! Anderdotas kundze. Paldies, es centīšos īsi izteikties. Mēs esam vispār apmierināti ar redakciju. Te ir ļoti daudz pareizi viedokļi, ir jābūt vienotai pieejai, un tas palīdz pilsoņiem, arī likumdevējiem, kad mēs skatāmies, kādā virzienā mēs ejam ar Eiropas tirgu. Bet es gribētu arī atbalstīt dažas lietas, ko cilvēki no tautas partijas ir izteikuši, tāpēc, ka mēs gribam konsekvents, tad mēs, mums ir jāatrunā, ko ietvars darīs. Un arī, kad mēs varam izmantot tās iespējas, kas ir jau tādī ietvaros, un es gribu sadarboties ar kolēģiem tālāk pie šī jautājuma. Paldies, paldies, ka jūs izteicāties īs, Trautmaņkundas, lai beigt. Paldies, priekšsēdētāji. Mans secinājums būs ļoti īss. Mēs esam šeit uzklausīt komisāru, kas varbūt paziņos mums par priekšlikumiem. Mēs, protams, gribam, lai mums būtu vispārēji pieeja, kas būtu konsekventi, bet tad pielāgot pie tirgus, tirgumu. Mums gribam, lai mūs ir vienots tirgus, lai mūs būtu konkurence un lai mūs būtu pakalpojumi. Un mums ir jāstāsta, kas ir pārāk stiprs un pārāk vājš, un lai mums būtu sajaukums, lai būtu mazie un lielie, un lai mums būtu pareizais līdzsvars. Paldies! Paldies, Trautmaņa kundze! Termiņš grozījumu iesniegšanai ir 11. jūlijas, 4. diena, 12. dienā. Paldies! Paldies! Un paldies, ka komisāri ir ieradusies. Es atvainojos par kavēšanos. Kāds 5 minūtes. Šodien ir beidzamā, šodien ir beidzamā komitejas sēde pirms vasaras pārtraukumu un tāpēc mēs esam ļoti grūti strādājuši, mums ir bijuši daudz viesi un mums ir bijuši balsošana, un es atvainojos vēlreiz, un tad, tad es gribu dot vārdu komisārai. Es ļoti nepacietību gaidīju šo sanāksmi, un man liek, es esmu ļoti laimīgi, kad, kad jums ir iespēja debatēt. Un tad, tad man ir jāpaskaidro, kas ir uz spēles. Man ir jārunā par, kā mēs varam būvēt savienotu kontinentu, jo pasauli digitalizējās, un tas nav jautājums, vai jūs esat pār vai pret, bet tas ir vienkārši fakts. Ir augošs tirgus, globāls tirgus, un mums ir perspektīva, kā mēs varam veicināt ekonomiku un radīt darba vietas. Un mums ir jautājums kāda nākotne Eiropai ir padomā. Mūsu IKT ekosistēma kādreiz bija pasaules labākā, na, ir atpalikusi un tāpēc es arī esmu dusmīgi un es gribu cīnīties. Mūsu pilsoņi, mūsu uzņēmumiem ir šķēršļi un maksa, maksājumi, tam ir jābūt globālais tirgus, bet ir robežu pārbaudes pat mūsu Eiropas Savienībā, un to man vienmēr ir jāskaidro, ka vienotais tirgs ir viens no vērtībām Eiropas Savienībā, bet ņemot vērā, kad vien ekonomiskais lauks ir izņēmums, un runājot par telekomu, sektors, kas ir ļoti svarīgs un kas saista visas pārējās ekonomikas aktivitātes. Un ja mēs vēlams īstenot vienotu tirgu šajā jautājumā, tad mums ir jādara savs darbs. Pārējā pasaule skrien uz priekšu, tas arī ir fakts, un es neesmu lepni to minēt un ja citam ir iespēja, tad ņemiet, un tad, tad mums ir jāizmanto mūsu iespējas, runājot par ASV, par Japānu, par Koreju un Dienvidu Ameriku. Amerika, Japāna un Korejai ir 80-80% no pasaules 4G, un mums ir tikai 6%. 6 pret 88% un tikai 2% ir ļoti ātrs platjoslas tīkls. Tās ir problēmas, kurām mums vajag risinājums. Un priekšsēdētājs kundze, es gribu veidot pakotni, ko mēs paziņosim septembrī, un tas rob, iznīcinās robežas un būs iespēja sazināties pāri Eiropas Savienībai, būvējot savus ietvars, veicinot savu kontinentu trīs galvenos veidos, lai būtu pilnīgs Eiropas tīkla, tad ir jābūt iespēja komunicēt pāri robežām bez nesavietojamiem noteikumiem. Un ja jūs esiet autorizēti Eiropas Savienības ietvaros, tad jums vajadzētu darboties jebkur Eiropas Savienībā. Un es nerunāju tikai, es runāju par praksi. Viena autorizācijas sistēma, uzraudzības sistēma un vairāk iespēju komisijai veikt konsekvents risinājums mazāk izmaksa, mazākas problēmas, un tas ir, ko nozīmē vienots tirgus. Un tā ir realitāte. Un tas ir, kas mums jau ir bankās un raidstacijā, un tas mums ir jādara arī telekomunikācijā. Operatoriem ir jābūt tīkli ar ku, uz kuriem strādāt, un pašreiz tas ir pārāk grūti, cevišķi pār robežābām, mums ir jābūt konsekventi veidi, kā piekļūt tīkliem, lai būtu standarti piekļuvu tīkliem, vienoti bitstream produkti, un tas nodrošinātu kvalitāti, un garantēta kvalitāte mums ir labāk, jābūt labāk viļņu regulācijas, mums ir jābūt vienotiem licencēšanas noteikumi, cik ilgu licenc ir un kāds ir maksājumi un tā tālāk. Un visas šīs lietas padarīs vieglāk veikt lai būtu labāk pakalpojumi visos tirgos. Un mūsu pilsoņiem ir jābūt godīgas tiesības visā Eiropā. Ierobežot pakalpojums nav tikai netaisnīgi, bet tas ir nāvsots mūsu lai būtu tīklu neutralitāte un lai būtu caurskatamība, ja jūs saprotat, kas ir jūsu līgumā, un lai būtu iespēja mainīt piegādātājs, lai visos ekskluzīvos pakalpojums, kad runāt par mākoņu datošanu, un es gribētu arī, lai būtu bloķēšana visos tīklos, un visos, visās ierīcēs. Internet izaugsme ir bāzēta uz atklātības, uz inovāciju, un es došu drošību, kad būs taisnīgs risinājums, lai būtu cenas un lai nemaksātu dārgāk nekā starptautiskais zvans. Vienā tirgu ir kur nav viesabunēšanas maksas. Jums nevajadzētu būt cenu pieaugums zvanot pāri iekšējās robežas. Tā kā jebkura atšķirība cenās ir jāpamato. Un, ja ir tiešām vienots tirgs, tad nav viesabunēšanas maksas. Uh, Tas ir kaitinoši, tas ir pienākās pagātnē, jo viesabonēšana ar mākslīgu robežu nav pieņemams. Un tad, tad vienīgais atgādinājums par mūsu iekšējām robežām ir telefons, kas jums ir kabatā. Jūs ziniet, kad jūs pārējat robežai, tad telefons atcerās. Miljoniem eiropiešu ir caurspīdīgas pakotnes savā mobilā līgumā, un viņi sagaida, kad viņi maksās vienreiz, un viss ir pieejams. Ne tikai, kad viņi mājās, bet kad viņi ceļo. Viņiem vajadzētu izmantot savus mobilās minūtes, megabaitus, visur līdz. Un jūs runājat par viesabonēšanu ziņojumu projektā no Rodas kungs un apsveic Rodas kungs. Uh, Jūs veicāt izcilu darbu, bet atgādināsim vienu lietu. Nav likvidējot viesabinēšanas maksas, ka mēs veidojam vienotu tirgu. Mēs veidojam vienotu tirgu, un tad līdz ar to mūs beigsies viesabinēšanas tarifa, lai samazinātu viesabinēšanas tirgus, tāpat kā viņi dara to savās mājās, kur viņi var pievilināt konkurences ar savām pakotnēm. Viņi piedāvā tirgu, kur patērētājiem ir izvēle un bez robežām un šķēršļiem. Un tāpēc es gribu šodienas sadrumstaloto realitāti pārvērst vienotā tirgū. Un tas ir Eiropas Savienības dogma. Tie ir tiešām konsekvences, viens piemērs. Spektrums valsts nepiedāvā viļņus, bet tad, pat tad, kad viņi piešķir, viņi ir grūti piedāvāt pakalpojums pār robežām, ir grūtāk ražotājiem optimizēt uh, ierīts visai Eiropai, un neziņas un izmaksas, ko operatori sas, sastopās, nozīmē, ka tās tiek nodotas patērētājiem, kas nozīmē dārgāks cenas. Eiropas ražotāji, kas kādreiz bija vadošie pasaulē, tagad tie ir grūti konkurēt. Nebija tik ilgi, tik sen, kad viņi bija vadošie Eiropas ražotāji. Tas bija 90. gados. Tas nav tikai vienā sektorā, ne tikai par telefonos un planšetos, bet visādos, visādas ierītas, ierīces var savienot no mašīnas vai mājas, un ir milzīga iespēja, lai būtu pār visas Eiropas pakalpojums, bet viņi vēl gaida. Un es nerunāju tikai par vienu sektoru. Es skatos uz visu ainu. Eiropas telekom sektors ir pamats mūsu ekonomijai, ekonomikai, un es gribētu redzēt, kad viņi ir stiprāki. Stingrs telekomunikācijas sektors, kas pats sev aizstāv konkurējošā tirgu, tas ir visu, visu interesēs, kad visa ekonomika ir pakļaut digitālajiem rīkiem, banko, banka sektors, auto sektors un vēl bez tam visādas firmas grib pārveidot savu uzņēmumu no videokonferencēm, no mākoņu datošanu un trīs dimensijas drukāšanu, un visās jomās viņi nav apmierināti. Mēs nevaram viņus atstāt novārtā. Viņiem ir Eiropas ambīcijas. Mēs nevaram atstāt viņu bez komunikācijām. Un mums ir arī ir Eiropas ambīcijas. Mums ir, mēs paļaujamies uz komunikāciju un mēs nevaram gaidīt, ka telekom sektors paliek pārāk vājš, lai ieguldītu, pārāk vājš, lai konkurētu. Un mēs nevaram turpināt mocīties ar novecojušiem tīkliem. Un, lai būtu viens kopējs tirgs telekomunikācijā, varētu būt 110 miljārdi eiro gadā. Kvalitatīvs sazināšanās varētu būt 800 miljārdi 15 gadu laikā. Platjoslu varētu radīt 2 miljonus darbus. Un mans mērķis, mana ambīcija ir liela, bet man pieeja ir pragmatiska. Mūsu tīkli ir pārsvarā nacionāli, un nav jautājums šos tīklus un, un beigt, izbeigt visu šīs regulas, bet ņemt, pārņemt tas, kas mums ir, atbrīvot korķus, dot operatoriem, uzņēmumiem un pilsoņiem, dot vienotās tirgus priekšrocības ātrāks tīkls, labāks cenas, un es zinu, kad jūs nu pat runājat par ilgtermiņu pieeju, par pārāk Trautmaņa kundas ziņojums, bet šeit ir mans padoms. Neiz, nepalaidīsim garām, Trautmaņa kundzei arī, nepalaidīsim garām, lai iza, augs, izaugsmēji un nodarbinātībai, jo alternatīvās degvielas būs 5 gadu laikā, es to nevaru paskaidrot tiem jauniem cilvēkiem, kas meklē darbu. Es nevaru viņiem paskaidrot, ka mums ir jāgaida. Šodien zaudēts laiks ir zaudētas iespējas, un skatoties, kā pasaule mainījusies beidzamos piecus gadus, tad ir neticam kādas ierīces, kas nebija vispār piecus gadus. Domājiet, kā pasaule mainīsies nākošos piecos gados, un Domāsim, vai mēs varam atļauties gaidīt tik ilgi, kamēr pārējā pasaule skrien uz priekšu. Tātad es dod uz, uzreiz plānu, kā spērt nopietnu soli uz priekšu, kur pakalpojums ir daļa no jaunās realitātes, un ar jauno regulas ietvariem, tad mums jāņem vērā, kur mēs varam atspoguļot un īstenot jauno regulatoro regulus ietvaru. Bet sakārtosim savu telekomunikācijas tīklu. Un priekšēdētas kundze, es dodu jums patreizējām sasaukumam iespēju sniegt priekšrocības mūsu cilvēkiem. Mazākas šķēršļas, lielāka izvēle, labākas cenas, labāk pakalpojumu, tīkla neutralitāte un beig beigas viesabunēšanas cenām, brīva ekonomika un vairāki darbi. Un es domāju, kad ir vērts cīnīties par šo. Un ja jūs uzskatiet, jūs ticiet Eiropai, tad ticiet, kad ir jācīnās par šo. Es gribētu to darīt kopā. Paldies! Paldies! Paldies eh, komisārs kundzei! Ir jau 17.54, eh, manā sarakstā ir 12 runātāji. 13. Varbūt komisārai vajadzētu atstāt piecas minūtes atbildēji. Tas nozīmē, katram ir atvēlētas tikai divas uzstāšanās minūtes. Lūdzu, pieturieties pie šī uzstāšanās laika, nelieciet man uh, jūs pārtraukt. Vēl kas tīļo, kundze. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Eh, sirsnīgi sveicu arī vicepriekšsēdētāju mūsu vidū. Šī ir patiešām jūsu komiteja. Es uh, vēlētos uh, nepārsniegt divu minūšu uzstāšanās laiku. Negribu šeit iedzināties iekšējā tirgus izveidē, telekomunikāciju attīstīšanā un kā tas varētu ietekmēt mūsu ekonomiku, izaugsmu tā tālāk. Uzskatu, ka mēs visi mm, par to esam viensprātis. Ir skaidrs, ka ir jāspiež uz gāzes pedāļa un ir jāvirzās uz priekšu. parlamentā mums vajadzētu pārliecināties, ka mēs eh, spējam eh, patiešām pārstāvēt mūsu pilsoņu intereses. Mm, te ir runa par pilnīgi kontrē, konkrētiem tematiem, taču likumdošanas procedūra parlamentā ir ārkārtīgi komplicēta, iespējams komplicētāka nekā dalībvalstu parlamentos. Eh, Te būs runā gan šai komitejai, arī daudzas citas komitejas vēlēsies paust savu viedokli, līdz ar to šī situācija tiešām ir sarežģīta. Ir vajadzīga tāda saprātīga īstenojuma procedūra, un tad arī mēs varēsim spiest uz šī gāzes pedāļa, ko es labprāt eh, darītu, taču nedrīkst aizmirst arī par bremzēm. Tieši tāpēc es vēlētos koncentrēties uz šiem jautājumiem Negribu tāpēc eh, runāt par eh, citām lietām. Jā, citas lietas iespējams ir tādas labāk redzamas un spožākas, interesantākas, bet eh, mums vajadzētu domāt par realitāti un tāpēc vajadzētu atcerēties par procedūru. Ja nebūs šīs procedūras, tad viss iestrēgs un mēs neko nevarēsim izmainīt. Tieši tāpēc es vēlētos uzstāt uz to, ka ir vienmēr svarīgi ņemt vērā, ka ir mums vajadzīgs kaut kas vienkāršs, kaut kas īstenojams. Paldies tagad tikau kundzei vārds. Paldies priekšsādātāji. Es arī vēlētos sveikt mūsu vidū vicepriekšsādātāju. Gribētu uzdot pāris jautājumu. Pirmkārtām saskaņā ar nesenu komisijas pētījumu Eiropas patērētāji saņem tikai 74 5% no tā interneta ātruma, par kuru viņi maksā. Vēlētos uzdot jautājumu komisārai, kādus pasākums jūs esat ieplānojusi, lai aizsargātu iedzīvotājus, lai tie saņemtu tādu platjoslas interneta kvalitāti, par kādu tie maksā? Vēl gribētu uzdot jautājumu par e-pārvaldības pakāpojumiem. Tie tiek uzskatīti par prioritāti izaugsmes un nodarbinātības pakotnē, taču, diemžēl, pastāv vienošanās starp uh, parlamentu un padomi par vadlīnijām, par um, desmit IKT tīkliem, un šķiet šeit tiek izdarīti mēģinājumi izņemt šos e-pārvaldības pakāpojumus. Līdz ar to Connecting Europe Facility paliks tikai ļoti neliela summa. Vienlaicīgi tiek gatavotas rekomendācijas oktobra Eiropadomē. Kādus pasākumus jūs esat eh, apsvērusi, lai veicinātu izaugsmas un nodarbinātības paktu, tā skaitā attīstot arī e-pārvaldības pakalpojumus, kas, manuprāt, ir uh, izšķiroši vienotam digitālajam tirgum. Pēdējais jautājums attiecas uz likumdošanas priekšlikumiem, uh, kurus jūs plānojat periodam no 2013. līdz 2014. gadam. Jūs nesen paziņojāt, ka jūs nāksiet klajā ar komplicētāku likumdošanas priekšlikumu, lai iekšējā tirgu tiku, tiktu likvidēti uh, viesabunēšanas tarifi. Es gribētu zināt, kā tas sasaistās ar attīstību starptautiskajā tirgu, vai jūs varētu arī publiskot savu kalendāru pasākumiem 2013. un 2014. gadam. Uh,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 Eh, man šķiet, eh, mēs eh, esam kopumā apmierināti par to, ka komisija nāks klajā ar ambiciozi pakotni digitālā tirgus veicināšanai, taču es piekrītu, ka pastāv arī zināmas bāžas, ja jūs turpināsiet strādāt šādā veidā. Proti tiek mainīts eh, pašreizējais likumdošanas ietvers un tā vispārējā saskaņa. Ja mēs paskatāmies uz eh, šīm lietām, ko jūs eh, vēlaties īstenot, tīkla neutralitāte, jūs par to sākāt runāt jau 2009. gadā. Mēs būsim ārkārtīgi pateicīgi, kad beidzot šis priekšlikums tiks izvirzīts. Taču daudz citas lietas, ko jūs iesakāt, ir nu, tādas diezgan jaunas. Līdz ar to es gribētu, lai tiek veikts kārtīgs izvērtējums, vai tas saskan ar pašreizējo ietveru, jo īpaši tāpēc, ka uh, tiek uh, tagad uh, izplatītas arvien jaunas stratēģijas par dažādām lietām, mākoņdatošanu un tā tālāk. Es domāju, ka mums ir jābūt konsekventiem. Pašlaik uh, pilsoņu un iedzīvotāji vairs neusticas vienotajam digitālajam tirgumam šīs uzticēšanās vienkārši trūkst, un šī iemesla dēļ vajadzētu atcerēties par to, ka viena no lielākajām problēmām, ar ko mēs saskaramies, ir tas, ka um, autortiesību tiesību akti ir ļoti fragmentēti, un uh, ir ārkārtīgi grūti, uh, teiksim, apmeklēt pat, uh, domāt par to, kādas tiesības tiek piemērotas mājaslapā, ja tā atrodas uz cita servera. Ko komisija darīs uh, šajā sakarā? vai es zināšu, ka es varu citēt eh, kādu spāņu vai itāļu lapu, vai es varu šeit, teiksim, izveidot kādas parodijas, balstoties uz šajās lapās publicēto informāciju. Pašlaik Eiropas Savienībā ir ļoti daudz spiegošanas skandālu, un šķiet, ka dalība valstīm uh, nav savstarpējas patikšanas savā starpā. Man daudzi jaunieši uzdod jautājumus par to, kāda jēga ir Eiropas Savienībai, kāpēc mums vajadzētu pakļaut sevi šim ietveram, un es saku, ka ir ļoti labi draudzēties, bet tad es redzu, ka īstenībā dalībvalstis nemaz nedraudzējas. Es gribētu, lai Eiropas Savienība balstītos uz informāciju par to, kā Eiropas Savienības uh, publiskās institūcijas uh, ievieš dažādas programmas ziņojumu pārtvēršanai savās lapās. And that was that. I'm sorry for taking more time than I was allocated. Grazie. Rodi. Paldies, Bro Rodis kungs. Dāmas un kungi, paldies arī vicepriekšādātājs kundzei par viņas ievadvārdiem. Liels paldies arī par iniciatīvām, mums tās ir tiešām vajadzīgas. Liels paldies arī par jūsu lepniem vārdiem. Ne tikai mēs, visa mūsu komiteja paveica ļoti labu darbu strādājot pie šīs rezolūcijas. Lielas paldies arī mūsu darbiniekiem. Šo rezolūciju ir parakstījušas visas grupas, un tā tika pieņemta vienā balsojumā. 51 bija par, un neviens nebija pret. Tas nozīmē, ka jūs esat eh, saņēmusi vislielāko atbalstu, kādu jebkāda parlaments ir devis jūsu um, iniciatīvām. Es gribētu teikt, ka parlaments ir vienots, un mēs esam vienoti ar jums. Tātad eh, komisija un parlaments ir vienoti šajā jautājumā. Tagad jautājums. Kāda stratēģija mums ir vajadzīga, lai mēs sasniegtu savus mērķus? Kā jau Amēlija teica, šķiet, ka dalībvalstis vienotru necieš. Nu, vismaz tām nav vienotas darba kārtības. Mums ir vajadzīga stratēģija. Varbūt jūs varētu jau oktobrī nākt uh, klajā ar šādiem priekšlikumiem. Varbūt jūs varētu pateikt pāris vārdus par to, kāda stratēģija mums ir uh, jāizmanto, lai mēs varētu sasniegt vismaz dažus no mūsu mērķiem. Paldies! Maties! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Uh arī komisārei. Sirsnīgs paldies! Es uzskatu, ka šeit ir ļoti daudz dažādu interesantu priekšlikumu. Uzskatu, ka pašlaik eh, mēs nevaram izbeigt no tā, ka cilvēki runā par drošību. Komisāri varbūt tieši uz to neatsaucās, bet tas ir ļoti svarīgi. Uh, Tad, kad ir runa par jauniem priekšlikumiem, kādas garantijas mēs varēsim sniegt iedzīvotājiem un uzņēmumiem Eiropā, ka tad, kad šie dati tiks noglabāti mākonī, tad uzņēmumi ārpus Eiropas Savienības tos eh, neizmantos ļaunprātīgi. Uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mums ir vajadzīga labāka reakcija nekā līdz šim. Tādējādi mēs varēsim varbūt labāk reaģēt uz skandāliem, kas jau ir uh, eksplodējuši. Un, protams, mums ir dažādas komerciālas vienošanās, kas ir spēkā, bet varbūt mums vajadzētu būt iespējām uh, slepenot datus. Kā gan Eiropas Savienības iedzīvotāji varēs uh, uzticēties digitālajai darba kārtībai, ja mēs šeit runājam par komerciālām interesēm un par uh, Eiropas uzņēmumiem, kuriem vēl nav vajadzīgo garantiju. Uzskatu, ka uz šiem jautājumiem komisijai ir jāsniedz ļoti skaidrs atbildes. Uh, Protams, esam saņēmuši izcēlo priekšlikumu, bet šī uzticēšanās neveidosies, ja vajadzīgās garantijas netiks nodrošinātas. Tas ir patiešām izšķiroši, un es labprāt uzklausītu jūsu atbildi šajā sakarā. Rūbiga kungs tagad. Paldies, priekšādātāji. Mans jautājums attiecas uz uh, to, vai pēc viesabonēšanas 3 sekos arī viesabonēšana 4, un vai uh, tā būs pēdējā regula, ko mēs pieņemsim iekšējā tirgū. Uh, viesabonēšana 3 paliks tiesību aktos, vai arī viesabonēšana 4 tad pilnībā aizstās viesabonēšanu 3. Tie patiešām ir interesanti jautājumi. Uh, patērētāju aizsardzības jautājumi arī ir būtiski un attiecīgi būtu jāņem vērā ziņojumā viesabonēšanai 4, piemēram, 50 eiro uh, limits ienākošām vai izējošām sarunām. Daudzi jautājumi, kas ir jāatbild, kas ļautu internetu izmantošanu salīdzināt man eh, kā klientam būs iespēja izvēlēties no simts dažādiem eh, telekomunikāciju mm, pakalpojumu piedāvātājiem, un tad, protams, būs sarežģīti izvēlēties. Uzskatu, ka šeit ir ļoti daudz daži, dažādu sarežģītu jautājumu, un, protams, vajadzētu darīt visu iespējamo, lai arī vairumtirdzniecībā eh, būtu cauradzamība cenu veidošanā. Uh, Domāju, ka tas mums visiem būtu interesanti. Paldies, Van Nistelrojs tagad. Klas, onlangs in... Paldies, priekšādātāji. Nu, pavisam nesen radās tāda sajūta, vismaz no preses, ka, lūk, Barozu galīgi nevēlas rīkot un ka komisija ir izcelā formā, pild visas savas saistības un tā tālāk. Jūs teicāt, lūk, jā, patiešām cenšaties visu īstenot, pabeigt, pielikt gala punktu šim ārkārtīgi svarīgajam dokumentam. Bet es gribēju atgriezties pie jautājuma par tiesību aktiem un to, kas tad tiks darīts, kāda mēra tiks pieņemt. Mēs jau dzirdējām, kāda ir, kāds ir ietekmes novērtējums. Es gribētu tomēr teikt, ka, nu jā, viesabinošana būtu vispār jāizbeidz. Es nesaprotu, kāpēc iedzīvotājiem būtu jāmaksā šīs milzīgas lielās abonēšanas maksas, tad, ja viņi dodas ārpus Eiropas, domāju, ka viesabonēšanas maksai vispār nevajadzētu pastāvēt iekšējā tirgū. Mums jādara viss iespējamais, lai tas tiktu izbeidz. Bet mums, protams, jāņem vērā arī darba vieta jautājums, ietekmes ekonomika, tāpēc ir vajadzīgs ietekmes novērtējums cik lielā mērā šie tiesība akti tad, eh, nu, ņems vērā ietekmes novērtējumu teikto. Jums arī taisnība, kad runājāt, piemēram, par to, cik strauji un ātri notiek īstenošana šādiem pasākumiem. Dienvidu Koreja kaut vai lūk, cik strauji viss virzās tur uz priekšu, jāpavērst milzīgu uzmanību. Mūsu tirgus šobrīd ir ļoti fragmentēts, dažādās dalību valstīs ir daudz, kas ļoti atšķirīgi. Un domāju, ka tām jāapvienojas un jārīkos kopā, jo citādi var nokavēt pilnīgi visu. Nu, turklāt tam jāspēj savā starpā arī konstatēt, kāda šī sadarbība var norisināties tā, un tad varam ar tiesību aktiem sekot līdz iespējamiem sadarbības modeļiem. Nu, tāds mans viedoklis. Paldies, tālāk Trautmans kundze. Paldies priekšādātāji. Krūzes kundze, gribēju uzdot jums pāris jautājumus, kas man šķiet ārkārtīgi svarīgi, vismaz šode, šajā debašu posmā, pirmām kārtām Mēs dzīvojam globālā pasaulē, un tehnoloģijas un komunikācija joma, kā arī IT kopumā, ir tādi resursi, kas ir līdzīgi kā enerģija. Par enerģiju runājot, Eiropas komisija nāk uz klajā ar priekšlikumu par enerģijas pārējais posmu, kur tika runāts par tīkliem, par nozaru kopumā, par ražošanu, par tirgu un par to, ko tas viss maksā patērētājiem. Un tad, tad lūk, kāda pieeja tad holistiska, visaptveroša, lieliski. Bet jūs runājāt tikai par tirgu ar eh, šo pārobežu dimensiju. To es jau saprotu, tas ir svarīgi, mēs esam par to nenoliedzami. Šodien tirgus mainās. Un uzņēmumi, telekomunikāciju uzņēmumi, kas vēlas investēt kaut kādus līdzekļus, viņš šobrīd ir zaudētāji. Kas, kāda ir jūsu atbilde? Jūsu licencēšanas sistēma, tā piedāvās, eh, protams, Eiropas tirgi arī lieliem operatoriem no citiem kontinentiem, uh, un kas varēs līdz ar to vienkārši pārņemt šo tirgu. Un te šajā kontekstā es gribētu zināt, gan kāda ir jūsu ekonomiskā analīze. Mēs runājam par Koreju šeit, jā, bet Korejā bija ļoti organizētas investīcijas, plānotas investīcijas no valsts puses, un es domāju, ka ļoti labi zinām, kāda situācija ir šobrīd šeit Eiropā. Otram kārtām - spektrs. Es domāju, ka ārkārtīgi svarīgi, un um, te teikšu, ka es atbalstīju to, ka ir nepieciešama komisijas ro, loma, nu, šī aspektu organizācijas ziņā. Un gribu tāpēc jums vaicāt, cik tālu esam nonākuši pie šāda, uh, šāda situācijas, lai varētu pārēt pie nākamā posma. Un uh, kopā ar citiem kolēģiem arī tā gribu vaicāt par uh, vēl par vēl vienu lietu un nedzirdēju nekādas konkrētas atbildes. Nebija arī tāds praktisks atbalsts. Tā tīkla neutralitāte, komisārs Konze. Kāds jūs viedoklis par šo situāciju? Jo es skaidru un gaišu tomēr neredzēju, kā jūs saskatāt šo problēmu. Starp šo aizliegumu, nu, vis, visvai diskriminācijas aizliegumu, piemēram, attiecībā uz šo satiksmi, tīkla satiksmi, bet vai tas attiecas arī uz e, konkurences apstākļiem. Kā panākt līdzsvaru šai ļoti delikātajā jomā starp konkurences un diskriminācijas aizliekšanu? Vicepriekšēdētājs kundze, nu mums gan bija ārkārtīgi īsts laiks, lai apspriestu par manu ziņojumu, ko sagatavoju, un e, pāris kolēģi līdz ar to pat nevarēja izteikties par to. Uh, Tāpēc ārkārtīgi priecājos, ja, priecātos, ja jūs, komisārs kundze, varētu pievērsties šiem jautājumiem, jo mums taču ir vajadzīga kaut kāda arī, nu, tomēr zināma mm, godprātība, tad, kad spriežam par šādiem jautājumiem. Paldies! Jā, mēs jau cenšamies, cenšamies, protams, mums pārliecināties, lai tas tā būtu, bet domāju, ka šodien mums tomēr pietrūkst laika, nu, tas tāds, nu, atsevišķi gadījums, Elērkt kungs tālāk. Um, Frau Komisārin. Komisārs kundze, Nevēlos šeit eh, teikt skaistus apsveikumu vārdus, jo nav tik daudz laika. Man ir tāds eh, konkrēts jautājums. Protams, drošības jautājumu pieminēja vairāki kolēģi, un to noteikti vajadzētu uztvert nopietni. Ir vajadzīga horizontāla informācijas apmaiņa starp publisko un privāto sektoru. Mums vajadzētu arī skaidri noteikt, ka investīcijas un tehnoloģiskie risinājumi mm, iespējams atrodas tieši privātajā sektorā. Uh, Kāds ir jūsu viedoklis vai arī cik tālu jūs esat jau tikuši attiecībā uz atklāšanas nosacījumiem iekšējā tirgū? Tātad eh, te būtu runa par uzņēmumiem un arī par iesaistītajām pusēm vai arī uh, ir paredzēti kādi finansiāli nosacījumi. Tātad šeit ir runa par informācijas atklāšanas nosacījumiem, kas ir jāparakstā investoriem gadījumos, ja viņiem ir liela zaudējumi, kas noteikti ir jāatklāj gada uh, ziņojumā. Mums vajadzētu varbūt šos eh, atklāšanas, informācijas atklāšanas nosacījumus noteikt horizontālā līmenī. Dalību valstīm būtu varbūt grūti darīt to individuāli. Hokmark. Paldies, Hokmarka kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka mums ir tāda tendence apspriest simptomus fragmentācijai un nevis cēloņus. Nedomājam arī par to, kā tikt no fragmentācijas galā, vaļā. Tāpēc gribu par, jautāt par to, vai jūs grasaties ierosināt atvērt šo tirgus daļu. Parlaments uz to jau ir aicinājis ar ļoti nelielu, ar ļoti lielu vairākumu. Vai jūs grasaties to darīt tā, ka mēs varam to, šo procesu koordinēt, šos Eiropas tīklus, transeiropas tīklus koordinēt, kas būtu daļa no spektra? Nu, tas taču būtu lieliski, tad telekomu, telekomu nozarē būtu kaut kāds ietvers. Tālāk, vai jūs grasties pārliecināties, ka būs atbilstīgas izmaiņas, kas ļaus, pieļaus pārobežu konkurenci? Bieži tiek teikts, ka ir ļoti daudz operatoru Eiropā, bet viņi nav konkurenti savā starpā. Jo arī tie ir fragmentēti. Patērētāji pārsvarā nu, sastopas tikai ar diviem, trījiem konkurentiem. Mums vajadzētu pārliecināties, ka nav šeit tādas iekļūšanas barjeras. Vienkārši, lai aizsargātu nacionālos tirgus, un tāpēc domāju, svarīgi virzīties uz priekšu arī konkurences jomā. Un otra lieta, ko gribēju teikt, jau trešā, vai komisija grasās definēt pārobežu tīklus, jo to, protams, ir iespējams darīt, ņemot vērā telekomunikāciju tiesību aktus. Nu, piemēram, lūk, uzņēmums pret uzņēmums eh, kontakti, kā arī kontakti patērētājiem. Vai tiks definēti šie pārnacionālie tirgi? Dažas no šīm lietām jau ir iespējams darīt, dažās ir vajadzīgas pārmaiņas tiesību aktos, bet tie visi ir ļoti tādi konkrēti pārmaiņu elementi, un tie visi saistīti ar telekomunikāciju tirgu. Labi. Vēl divi, divi kolēģi gan ir atteikušies tagad uzstāties, tas labi, un, jo laika mums jau tāpat nav. Un tas nozīmē, Krūzes kundze, ka jums ir mazliet vairāk laika, lai atbildētu uz visiem šiem jautājumiem. Nu, lūdzu, nu, jums tad vārds. Paldies priekšādātājiem. Iesākumā par mūsu domu gājienu, kas ir priekšlikuma pamatā. Tā strādā, sākām darbu jau pirms kādu brīža. Daži no jums arī pieminēja to, ka sākotnēji vēlējāmies nodrošināt konkurētspēju globālā arēnā piedāvāt mm, dažādas iespējas, jo redzējām, ka atpaliekam globālā mērogā. Pat Nistāroja kungs pamatot pieminēja šo manu slaveno karti. Šķiet, ka aizēm liekas jums joprojām kabatā tā kartiņa ir. Nu, es, protams, cenšos darīt visu, ko savulaik apsolīju, bet viena lieta ir pilnīgi skaidra ir vajadzīga brīva Eiropas digitālā ēra, respektīvi, lai kur jūs arī atrastos, tā jāizmanto, tas jāizmanto kā iespēja, un tas nedrīkst būt kā tāda plaisa starp piedzīvotājiem. Vai nu man jāskaidro jums, kāpēc tas ir svarīgi? Ir svarīgi, lai mūsu sabiedrībai būtu šāds iespējas. Ikvienam būtu iespēja piekļūt šai jaunajai ērai, kas varbūt pat vairs nemaz nav tik jauna Un tā, es, tā šī lieta saistīta ne tikai ar ekonomisko, uz, mm, ekonomikas jomu, bet arī izglītību un tam līdzīgi. investējam arī platjoslas internetu pakalpojumos un visās diskusijās ar šo lielā ātrumu pakalpoju, internetu pakalpojumu sniedzēju, nu, esam runājuši, arī ar investoriem esam runājuši par to, ka vajadzētu būt skaidram, pārskatāmam un saprotamam tirgum, kā jau jūs teicāt. Te atgriežos pie savu paziņojumu, kas eh, tika izteikts šo debašu pirmajā posmā, respektīvi pievienot tirgus. Vienots tirgus, tas nemaz nav nekas smieklīgs, jo visā pārējā ekonomiskās darbības jomā tāds pastāv, bet ne šajā. Bet, nu, ja paņemam to visu pie malas, tad, protams, tas ir ļoti svarīgs un problēma jautājums, kas mums jārisina. Tātad nedrīkst būt nekādas barjeras. Tas nozīmē, ka nedrīkst arī būt iekļūšanas barjeras tirgū. Ja tādas ir, tad ir jā, nu, jāvērš pret tām. Man vaicāja par to, ko mēs darām saistībā ar savu samazināšanu pateicoties jūsu ieguldījumu, mm, to atzīmēju ar pateicību, ir tiešām nedaudz eh, tāda cerība, ka varēsim izmantot struktūra fondus. Varēsim varbūt izmantot kaut kādus papildu līdzekļus un tādējādi rast daļu risinājumu. Protams, svarīgi. Ja dodamies uz priekšu ar to sap daļu, kas jau pastāv. Atzīmēšu šīs dienas balsojuma rezultātus vārda, eh, bal, rezultātu. Un par to priecājos. Kopā ar investīciju banku mums jāpievērš arī lauku reģioniem, kas izmanto tieši šo nelielo līdzekļu daļu un mums jāsenšās pēc iespējas vairāk no šiem līdzekļiem izspiest. Jūs varat būt pilnīgi pārliecināti par to, ka arī oktobra padomā par to tiks runāts. Es likšu priekšā šo pakotni Eiropas līderiem. To nedarīšu es gan, bet komisijas priekšādātājs. Tātad tas viss tiks izskaidrots un tur tiks pievienota lieta, ka mums ir vajadzīgas arī investīcijas. Kas ir šajā likumdošanas pakotnē? Skatīsimies uz situāciju reāli. Es zinu, ka parlaments ir ļoti eh, nozīmīgs tam, lai šie tiesību akti tiktu pieņemti. Un tas nozīmē, ka mums, eh, nu tagad skatot atpakaļ no tā brīža, kad jums beigsies sasaukums, ir eh, jā, jā, jārezervē pietiekami ilgs laiks, lai jūs varētu paspēt sniegt savu piekrišanu Ja vajadzīga arī padomas piekrišana, ir vajadzīga, protams, arī komisijas piekrišana. Mēs gatavojam, gatavojam darbu visā šajās jomās, piedāvājam jau ļoti pēc iespējas vairāk informāciju, cik tas vien šobrīd ir iespējams, bet es apzinos, ka burtiski, nu, kā lūdzēji stāv jūsu priekšā un lūdzu jums būt pēc iespējas konstruktīvākiem. Un es zinu, ka es jau iepriekš uh, apgalvoja, ka politiskā griba pastāv. Mēs runājam šeit par iekšējo tirgu, par um, izdevumu pārvaldīšanas metodoloģiju, par spektru, par tīklu neutralitāti, par brīvpieejamu internetu, runājam par šo digitālo pasi. Tā, lai visi spēlētāji patiešām būtu starptautiski un atzīti. Un, protams, viesabunāšana. Manuprāt, viss šīs lietas ir savstarpēji saistītas Nerunājam taču tiešām par tādu vienotu, vienotu iekšējo tirgu, kam turklāt jābūt arī drošam. Mēs jau zinām, cik ārkārtīgi svarīgi ir drošības elementi, īpaši pēdējo pāris nedēļu laikā eh, to labi sapratām. Redzējām, ka draugi reizēm nebūtu neizturši tik draudzīgi. Rīkos pavisam citādi, nekā mums to gribētos. Tālāk šī stratēģija par mākoņu datīšanu, manuprāt, ļoti, datošana ļoti svarīga. Manuprāt, to visu svarīgi sasaistīt, lai mākoņu datošana varētu piedāvāt iespējas šeit, Eiropā, tīpaši MVU. Vai komisija veicinās šos eh, tālākos megahercu pasākumus? Hopmar kungs, tas bija jūsu jautājums. Jāsaka, klausos um, visos, kas par šo jautājumu runā, mēs spriežam par iespēju piešķirt daļu šo 700 MHz. Tas nav nekas jauns, bet mums vajadzētu izvairīties no tirgus fragmentācijas. Un, manuprāt, tas ir pilnīgi skaidrs. Manuprāt, skaidrs, kas jādara. Un mēs jau darām visu, kas mūsu spēkos. Telekom vienotais tirgus. Uh, padarīs vieglāk arī līgumu kontraktu slēgšanu. Jūs taču ļoti labi zināt, eh, ka tiem, šiem līgumiem un nosacījumiem jābūt pārskatāmiem, skaidriem. Un ar to vien jau pietiek, eh, nu, lai šādam līgumam arī būtu, jā, lai to būtu jāspēj arī laust. Tālāk prie AS direktīvu un pasākumiem, kas izsludināti kiberdrošības stratēģijā. Te es ņem vērā jūsu viedokli, Andrs Doters kundze. Enējas platforma būs kā papildinājums priekšlikumam NAS direktīvai. Un te izmantosim paraugu praksu identifikācijas jomā. Tas at palīdzēs atbilstīgiem uzņēmumiem un valsts iestādēm īstenos konsekventā kārtā vispārējo risku pārvaldības uh, pasākumu uh, un tur ir arī noteikti pienākumi, kas ir svarīgi, tie netiek uzskatīti par draudiem, bet drīzāk par tādu kā mācību. Tā visa rezultātā, es domāju, arī incidentu ziņojumu process būs daudz vienkāršāks. Esam ļoti iznoši plašas konsultācijas attiecībā uz tirgus, eh, neutralitā, tī, tīklu neutralitāti ar Bereku un citiem regulatoriem, un eh, grasamies ļoti strauji rīkoties šai ziņā. Kāpēc regulē vajadzētu ietvert arī visus trastu pakalpojumu sniedzējus? Mums ir atbildība par publisko, par šo valstu mēroga um, politiku, un tāpēc ir vajadzīgi obligātie standarti, kas um, šādu uzticības pakalpojumu sniedzējiem noteikti pienākumus, tā attiecībā uz viņu pakalpojumu drošību kā arī pienākumu, viņiem noteikti pienākumu īstenot uzraudzīt, uz, uzraudzītā iestāja, iestādes incidentu gadījumā. Tā mēs arī varēsim mācīties viens no otra. Ar savu dienestu šobrīd pēta arī iespēja arī īstenot papildus pasākumus, eh, nu, savu kompetenci ietvaros. Vai nu man jums jāskaidro, ka man kompetences arī zināmā mērā ierobežotas, un te runāju par šo prizmas pasākumu un skandālu. Te, protams, ir Eiropas Savienībai iespēja rīkoties, piedāvāt pašiem savus mākoņu datošanas mm, punktus. Te atkārdināšu tikai to, ko teica neten viens Nīderlandes futbolists, ka katrā, katrs trūkums piedāvā arī priekšrocības. Es domāju, šis skandāls arī ir mūs atmodinājis un dod mums tālāku grūdienu piemēram, mākoņu datošanas pakalpojumu nodrošināšanā pilnīgi tā, tādā veidā, kas pilnībā atbilstu datu aizsardzības noteikumiem un privātuma noteikumiem, un es arī cenšos šo, do, šo pasākumu virzīt uz priekšu ar mākoņu datošanas stratēģijas palīdzību, kas tad, protams, būtu jāsasaist ar Eiropas politiku eh, mākoņu datošanas jomā. Tādā veidā mēs veicināsim arī nozars attīstību pagājušajā nedēļā pat. Eh, nē, tas bija vēl šonadēļ, nē, tomēr pagājušajā nedēļā Man bija ārkārtīgi interesanti tikšanās ar Lietuvas prezidentūras eh, vadībā jau, kur mēs runājam par mākoņu datošanu ar nozars pārstāvjiem un valdību pārstāvjiem. Un jāsaka, esmu optimismu pilna. Domāju, ka no tā visa pilnīgi noteikti iznāks kaut kas labs. Par viesabunāšanu. 1. jūlija šogad mm, iz, viesmīlošanas maksas ir samazinātas. Tas saistās ar mūsu iepriekšējo solījumu viesabonēšana mm, 3 dokumentā, tagad būs viesabonēšana 4 dokuments, jeb posms, un es ceru, ka mūsu pašreizējie ierosinājumi kopējā pakotnē ar vienotā tirgus priekšlikumiem, un turklāt, ja būs arī zaļā gaisma no jums un no citiem iesaistītajām pusēm, tad tādā gadījumā varēsim uh, Eh, nu, nākamgad no 1. jūlija varbūt jau eh, tālāk turpināt šo viesabunēšanu trīs, tas ir pilnīgi skaidrs. Un tad tas tādā gadījumā būs pēdējais viesabunēšanas trīs eh, pasākums, un tālāk pāriesim pie vienotā tirgus un pie galus posmu, galu lēmuma, vienotā tirgus pieņemšanas un visa, kas jādara šai kontekstā ļaujot tirgus spēlētājiem izmantot iespējas, ko šis uh, tirgus piedāvā, veidojot atbilstīgus veselīgus biznesa modeļus, kur viņiem vairs nevajadzēs bažīties par viesabonēšanas maksām. Laika grafiks jau tika minēts. Autortiesību jautājums. Te laikam atkārtošos, diemžēl. Autortiesības nav manā kompetenci portfelī. Tas, diemžēl, mana godotā kolēģa rokās. Esam viens otram apsolījuši, ka abi kopīgiem spēkiem visus šos jautājumus virzīsim uz priekšu ar visiem iespējamiem veidiem, darba grupām un dienestiem, tā, lai nonāktu pie kaut kāda rezultāta, bet, nu, būtu tie, nu, burtiski sapnis cerēt, ka tas varētu notikt šī sasaukuma lokā. Domāju, ka tas tā nevar būt. Un tas, ko jūs runājāt, šīs jomas, ko pieminējāt, kur nav iespējams lūk skatīties iedzīvotiem acīm, acīs un paskaidrot, kāpēc, eh, piemēram, nofilmējot eh, dzimšanas dienas viesības ar kaut kādu veidu dziesmu, kas jums patīk, to pievienojot šim video, pēkšņi jums, lūk, tiek eh, jau no, teiks, ka jūs esat jau noziedznieks un nelegāli izmantojot šo dziesmu. Nu jā, tie ir tādi jautājumi, kas vēl jārisina. Irijas prezidentūras pārstāvs, kas strādāja pie digitālās, jā, digitālās ēras jautājumiem, arī par to runāja. Un digitālās asamblēs laikā tur bija arī um, filmu producenti, kas par šo problēmu runāja un teica, ka būtu ļoti labi, uh, ja, piemēram, piemēram klas, mācību klases tiktu izslēgts no šīm mandortiesību maksu pienākumiem, jo tādā gadījumā izglītības līmenim pilnīgi noteikti būtu būtiskas grūdienas, tas būtu pamudinājums arī eh, skolotājiem un skolēniem daudz ko vairāk apgūt skolā, un te mums vajadzētu mēģināt eh, rast iespēju, varbūt nodrošināt kaut kādas izņēmumus autortiesību maksu gadījumos, pirms pievēršamies šai lielai problēmai. Bet domāju, ka tas. Uh, nebū, to nebūs iespējams tik ātri pabeigt. Tas, es domāju, nebūs iespējams šīs komisijas sasaukuma laikā. Nu, šķiet, ka man ir izdevies atbildēt uz visiem man uzdotajiem jautājumiem. Jāsaka vēl, ka atbalstu, Trautmans kundze, arī jūsu ziņojumā iekļautās rekomendācijas. Mums ir vajadzīgs investīcijas sektorā, un SAF pilnīgi noteikti arī nāks klē. SAF jautājums nevarēs piedāvāt uh, visas iespējas. Šeit jāsaskaņo visu ar struktūru fondiem. Es patiešām ceru, ka, ja nu mēs saņemsim atbalstu no parlamenta un padomas, Un, ja atbalstīs arī mūsu kolēģi šo pasākumu, tad mēs varam, mums tas izdosies. Un tas būs vesels ceļojums, kas ļauj mums, kas nākotnē nesīs līdz izaicinājums, bet es domāju, ka tas ir iespējams, tas ir reāli sasniedzams mērs. Uh, Un tikko būs šis priekšlikums, arī jums būs iespēja, protams, par to izteikties. Tas būs septembrī, kā jau teicu, septembra sākumā, tā lai jūs vēl savu sasākumu laikā varat eh, kaut ko izdarīt. Kā jau teica Pilārs Kunze, eh, ir vairākas procedūras, kas, protams, arī ir, kam jāaiziet savu šeit parlamentā, bet cerams, ka kopīgiem spēkiem mums to visu izdosies izdarīt, un mēs varēsim nonākt pie gala rezultātu, gala lēmumu tā, ka varam pierādīt, ka mm, ekonomika, mūsu pilsoņi un uzņēmēji eh, var beigās būt mums par to visu pateicīgi. Grazie komisārio, nome di, tutta, di tutti i colleghi per la sua presenza. Paldies, paldies, dārgie kolēģi, paldies arī komisārai, ka viņa varēja pie mums ierasties. Paldies, ka pēdējo mēnešu gaitā um, sadarbojāties ar mums. Lielas paldies arī sekretariātam. Priekšsēdētāja saka paldies arī tūkiem. Tiksimies atkal 2. septembrī pēcpusdienā. Šī ir mūsu pēdējā tikšanās pirms vasaras atvaļinājuma, tāpēc vēlu jums jaukas brīvdienas. Nākamie seši mēneši pēc atvaļinājuma būs smaga darba pilni. Lielas paldies!